because I am waiting now for five minutes. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear, dear. Dāmas un kungi, sveicināti. Nu jau, mēs gaidām 5 minūtes, un tagad ir sanācis kūrums, varam, varam sākt darbu koordinatoru sanāksmes rezultāti. Pāris paziņojumi no manas puses, kurus es vēlos jums darīt zināms. Oktobra darba kārtība ir pieņemta ar dažiem grozījumiem, konkrēta vadlīnija pieņemšana ir izņemta un atlikta uz vēlāku laiku. Balsojums par atzinumu par visaptvarošu pieju migrācija ir iekļauta oktobra darba kārtībā un atlikta jo tā kā Lībē ziņojums vēl nav pabeigts, tā nācās rīkoties. Mēs pieņēmām negatavot atzinumu par 14. gadu budžeta izpildi un bija pieteikums steidzami skatīt lūgumrakstu par aizliegumu izmantot uh, citas nekā oficiālās valodas Bulgārijā, koordinatori izmantoja iespēju iekļaut šo lūgumu rakstu secīgā vēlākā darba kārtībā, un arī mēs nosūtīsim vēstuli Bulgārijas lēmējiestādēm šajā sakarā. Tomēr jānorāda, ka sākotnējais punkts ir pieņemamības pārbaudas tālāk par ieteikumiem kompromisi sešiem lūgumrakstiem ir apstiprināti un kompromiss lūgumrakstam 190214 eh, ir tik apstrīdēts un likt uz balsošanu. Pēc balsošanas rezultātiem tas bija uzskatāms par pieņemamu un slēgts. Par pāriem kompromisiem lēmums ir atcelts uz nākošo koordinatoru sanāksmi laika trūkuma dēļ bija īpaši apstākļi šodien sakarā ar steidzamības balsojumu plenārsēdē. Nākošā gada sēžu kalendārs ir apstiprināts par faktu konstatēšanas vizītēm. Spānija februārī, Īrija maijā. Aicinu kolēģus pārliecināties, ka jūsu grupai būs attiecīgais deputātu skaits, kas tai pienākās. Publiskās uzklausīšanas. Vienojāmies organizēt organizēt uzklausīšanu ar nosaukumu Ieklausoties pilsoņu balsīs un ņemot vērā īpaši pamatiesību hartas 51. pantu Eh, caurskatāmība Eiropas Savienības institūcijās tiks eh, skatīta nākošā gada pirmajā pucē tālāk, kad eh, darba grupa par bērnu problēmām tika sagatavota un izveidot šodien, Eleonora Evi ir iecelta pār tās priekšsēdētāju. Tas ir nopietnas solis uz priekšu visos lūgumrakstos, kas mums ir bijuši šajā sakarā un es visiem grupas locekļiem un priekšsēdētājai novēlu visu to labāko darbā. Tālāk jūgendamt eh, lūguma rakstu pieņemamība pēc juridiskā dienesta atzinuma. Koordinatori eh, piekritā skatīt divus lūguma rakstus no 14. gadā, e, atvainojos, neskatīt tos. Un visbeidzot faktu e, konstatēšanas vizīti uz apvienoto karalisti novembrī. Sākotnējā darba kārtībā tā tika apstiprināta, bet mums nebija laika par to diskutēt, taču ir daudzi kolēģi, kas to atbalsta. Tā, līdz ar to es cerīgi raugos uz auglīgu apmeklējumu apvienotajā karalistē novembrī. Tālāk. Turpinām skatīt mūsu darba kārtību. Lūgumraksts 0360, kur iesniega skatīs sīnotā kurai, kuram ir 1 miljons 364 984 paraksti pār cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tas ir tik tiešām fantastisks sasniegums. Un es uz piecām minūtēm dodu vārdu jums. Simona Girantāno no Invaliditātes fóruma pārstāvēs lūgumu rakstiesniedzēju. Lūdzu. A point of order by... Reglamenta jautājums no deputāta Kalves. Varbūt es nesadzirdēju. Un pirms pārējām pie nākošā punkta es nesapratu, kas notika ar ceturto punktu koordinatoru sanāksmē. contested... Apstrīdētie ieteikumi. Piedāvātie kompromisi bija pieņemti sešiem lūgumrakstiem, sešiem pirmaģiem. Pēc tam mēs iestrēgām pie 1.9.0 un pārējie ir pārcelti uz nākošo koordinātoru sanāksmi. Mēs runājam par dažādām lietām. Es iesniedzu pieteiku, pieteikumu koordinatoriem. Lūgt juridisku atzinumu par pilnīgi nepieļaujamo nepieņemamību attiecībā uz atsevišķiem lūgumrakstiem. Un koordinātoru sanāksme nolēma ka, pār to, ka tie netiks pieņemti. Es gribētu zināt, kas notika ar manu pieteikumu juridiskajam atzinumam eh, attiecībā uz šo nepieļaujamo situāciju. No Slēdzienu par to nebija, jo laika mums nebija un darba kārtība bija visai sarežģīta. Es, tas ir pilnībā pretrunā ar to, ko koordinatori ziņoja man Beatrise. Paldies! Runāšu spāņu valodā. Iekļaut secinājumos to, ka par šo punktu ir viena deputātām lūgumraksts attiecībā uz tiem lūgumrakstiem, par kuriem mēs runājām koordinatoru sanāksmē, lai tie lūgumraksti, kas pārkāpja līgumu eh, noteikto, kas pārkāpja dalībvalstu teritorialitāti, tiktu, eh, tiem tiktu piemērots nepieņemamības kritērijas. Turklāt norādījām, ka jautājums, kas ir tik, tā tik politisks koordinatoriem kā procesuāls sekretariātam, ka šeit nav nepieciešams nekāds juridisks atzinums. Tāds ir tas kopsavilkums, ko es sapratu. Lūdzu, jūs apstiprināt, ka tā tas ir. Particular... Par konkrēto lūgumrakstu mēs to nesam apsprieduši, bet to mēs sacījām vispārīgi. Mēs secinājām, ka mums nav laika detalizēti skatīt atsevišķi visus, bet visi lūgumraksti, kas ietilpst Eh, šajā kategorijā tiks skatīti pēc šī kritērija. Eh, man šķiet, ka visiem ir sava taisnība, un tik tiešām eh, Beatrise ir taisnība sakot, ka uh, piekrita sociālisti, liberāļi, tautīnieki, deputāts Marijas, Marija, līdz ar to tas ir komitejas vairākums, ka nav vajadzīgs juridisks atzinums, jo lūgumraksts ir pret līgumiem. Mēs piekritām visas politiskās partijas jeb grupas un tādējādi. Tā, tas tiek uzskatīts par nepieņemamu. Un tad, kad esam noteikuši savu nostāju, nākošajā sanāksmē. To varam arī apstiprināt eh, rakstiski, bet gan sociālistiem, gan liberāļiem, gan tautīniekiem, gan goē Viņi visi atbalstīja to, ka šie logumraksti kopumā tiek uzskatīti par nepieņemamiem. Priekšsēdētājai ir taisnība, ka mēs neskatījām konkrētus logumrakstus. Tas nebija viens logumraksts, bet pieteikums no deputāta par to, kā skatīt pieņemamību vai nē. Un līdz ar to mēs noteicām vispārīgu kritēriju, kas tiks konkretizēts rakstveidā nākošajā sanāksmē, bet ir politiska vienošanās un arī no sekretariāta puses šīs vispārīgais apsvērums nevis par konkrētu lūgumu rakstu, bet nepieņemamības kritēriju attiecībā uz tiem lūgumu rakstiem, kuri pārkāpa līgumos noteikto teritoriālo neaizskaramību. The... Domāju, ka pie tā mēs arī šobrīd paliksim. Tā bija vispārīga vienošanās starp politiskām grupām, un mēs tādu lēmumu esam pieņēmuši. Mēs izlēmām neskatīt atsevišķas apstrīdētas um, a, a, rekomendācijas, un mums pēc tam bija, bija balsojums par Grieķu tekstu un pārējos mēs atstājam vēlākām diskusijām. Tas galīgi nav saistāms ar man pieteikumu. Es vēlos atbildi uz savu pieteikumu. Šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas pilsoņiem. Es vēlos juridisku nostāju, kas par juridisku pieņemamību šādam lūgumrakstam. I, I have to apologize for. Man ir jāatvainojas, saka priekšsēdētāji, par šo darba kārtības pārtraukumu. Mēs skatī, skatījām um, lūgumu rakstu, kurā īrijas valsts pirmā kasī uh, Gaitano, Simona Gaitano ir iesniegusi lūgumu rakstu. Un, uh, Es dodu jums tagad vārdus piecām minūtēm. Liels paldies, priekšstādātais kundze. Eiropas invalīdu forumu vārdā mēs uh, piedalāmies šajā diskusijā par invalīdu tiesībām, par iespēju piedalīties šajā kampaņā. Esam pateicīgi jums par to. Vispirms pateicos miljoniem pilsoņu, kuru pārakstus esam ievākuši, esam ievākuši miljonu pilsoņu parakstu mazākā sešu mēnešu laikā. Tā bija pirmā reize, kad organizācijai izdevās iegūt tik lielu atbalstu tik īsā laikā, un tas apliecināja, ka pilsoņi ir apņēmis pilni, un, diemžēl, tas arī liecināja par to, ka pastāv liela plaisa starp uh, pilsoņiem un valdību, kur reakcija bija citāda. Tas notika 2007. līdz 2009. gadam, un, diemžēl, pēdējo gadu laikā Eiropas kāra krīzi, krīze un tāpat valdība eh, izvērsa tādas pasākums, kas cilvēkiem beidzās ar nabadzību un mm, atstumtību. Palielinājās uh, eh, pašnāvības skaits un invalidību tiesības vēl vairāk samazinās. Taču mēs, mums šodien norisinās debats un uh, situācija vismaz juridiskais ietvers ir mainījies. Patiesībā Eiropas Savienība ir uh, ratificējusi ANO konvenciju par personu ir invaliditāte tiesībā un Eiropas Savienība ir saņēmusi spēcīgas rekomendācijas, kā labāk īstenot šīs tiesības. Pēti komiteja patiesībā ir cieši iesaistīju šajā ziņumā, lai uh, atbildētu atbilstoši uz šīm rekomendācijām jau ieteikumiem. Saskaņojām šiem ieteikumiem un uh, runāju, atainojot arī šo vienu miljonu cilvēku kampaņu, atjaunot jūsu apņemšanos un pārtraukt diskrimināciju Eiropas Savienībā. Mēs aicinām pieņemt spēcīgu Eh, nediskriminēšanas eh, direktīvu, kas iekļautu arī cilvēks ar invaliditāti, lai viņi vienlīdzīgi varētu tikt klāt eh, sociālā aizsardzībai, vesel, veselības pakalpojumiem un izglītībai. Diemžēl šie cilvēki ar vienu ir, viņiem nav pieejama skolas, veselības aprūpas iestādes un eh, cilvēki ar invaliditāti netiek atbilstoši apdrošināti, viņiem arī nav atbilstoši sociālas aizsardzības. Ir jāizveido ambiciozs Eiropas pieejamības akts, tas sen tika gaidīts, un komisija Eiropas parlamentam. Um, solīja, ka tā šādi aktu sagatavos, taču mēs vēl vien gaidām Eiropas pieejamības faktu, paktu, aktu, kas nodrošināts pieeju uh, eh, pakalpojumu visām personām ar invaliditāti Eiropas Savienībā. Un mēs arī pieprasam izstrādāt visaptverošu ar invaliditāti saistītu stratēģiju, lai īstenot ANO konvenciju, lai visās Eiropas Savienības politikās atainotos eh, šis aspekts. Paldies! Liels paldies arī jums, saka priekšsēdētāju. Tagad došu vārdu komisiju. Olivieras kungs, ja nemaldos. Good afternoon. Uh, Labdien! Priekšstādātājs kundze un visi pārējie. Eiropas komisija ir ļoti nopietni uztvērusi šo lūgumrakstu jau no pašsākuma. Kā jums ziem šobrīd visticamāk jau ir zināms, pēc lūgumrakstu izsniegšanas Eiropas komisija nāca klājā ar priekšlikumu par eh, vienāds attieksmes direktīvu, kurai bija un ar vienu ir ambiciozs mērķis no vienas puses eh, novērst diskrimināciju tā skaitā arī saistībā ar individu e, invaliditāti, paredzot vienādas noteikumus piekļuvēji izglītībai, veselības pakalpojumiem un precēm un pakalpojumiem, kas pieejam sabiedrību, tā skaitā arī mājvietām. Diskriminācija ne tikai aizliegt saskaņā ar šo priekšlikumu, bet šis priekšlikums ir paredzējis arī īpašs noteikums cilvēkiem ar invaliditāti. Tā tad ir īpaši noteikumi, kas pieprasa, lai dalībvalstis izvirzītu prasības pakalpojumu sniedzējiem, lai varētu nodrošināt, ka ir piekļuve pakalpojumiem visās tajās jomās, kas minēts direktīvā. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu lai īstenotu pār par vienu miljonu lūgumrakstu parakstītāju prasību. Kāda ir pat labāna situācija ar šo priekšlikumu? Priekšlikums ir bloķēts padomē, jo juridiskais pamats pārēc visu dalībvalsts balsojumu vienbalsīgumu. Vienbalsīgu balsojumu. Un tomēr ir pamatcerībām, jo nesen nedaudz mainījās tonis padomē. No vienas puses, komisijas priekšstādātājs Junkers 2014. gada jūlijā pagājušajā gadā nākot klajā ar komisijas jauno programmu Eiropas parlamentā, nepārprotami izvirzīja šo priekšlikumu par prioritātu komisijai, un viņš paskaidroja, ka viņš centīsies pārliecināt dalībvalsts pieņem šo priekšlikumu padomā. No otras puses, pagājušā gada decembrī notika ministru sanāksme. Tiem ministriem, kas bija atbildīgi par sociālo jomu savās valdībās, un arī tur valdīja plašs konsens par to, ka šī direktīva ir ne tikai nepieciešama, bet ka tai ir jā, arī jāpaplašina aptvērums, iekļaujot arī veselības aizsardzību, izglītību piekļuvi pakalpojumiem. Taču šī ministru sanāksme noraidīja šī priekšlikuma pieņemšanu ar sadarbības procedūru. Tas nozīmē to, ka daži dalībvalsts varētu nepiedalīties šajā procesā. Tā šī iespēja tika noraidīta. Tas tā tad vēlreiz liecina par to, ka šā direktīva ir nepieciešama. Tajā brīdī, tajā sanāksmē visas dalībvalsts, kas izteicās, pauda savu atbalstu šai direktīvai. Un neviena dalībvalsts nenoraidīja direktīvu. Tātad jaunākā informācija ir tāda, ka var sacīt, Luksemburgas prezidentūra, protams, strādā pie šī jautājuma loka. Tā vēlas koncentrēties tieši uz noteikumiem cilvēkiem ar invaliditāti. Divi vēl pēdējie punkti, ko gribu sacīt. Pirmkārt, vēlos paust komisijas atzinību Eiropas parlamentam par tā atbalstu, un no otras puses arī tādām nevalstiskām organizācijām kā European Disability Forum, Eiropas Invaliditātes forums. Uh, par to, ka šī direktīva ar vienu ir dzīve. Tā ir dzīve ne tikai komisijas vārdam, mm, darbam, bet arī Eiropas parlamenta un pilsoniskās sabiedrības darbam. Un pēdējais punkts - komisija strādā pie pieejamības akta. Sīkāku informāciju varat saņemt no personas, kas ir atbildīga par šo aktu. Šis cilvēks ieradīsies pēc pusstundas uz astriedēm par pārējiem, pār, pārējiem lūgumrakstiem, taču es jau varu sacīt to, ko viņš jums arī var apliecināt, ka komisija ir paredzējusi pieņemt šo aktu līdz gada beigām. Liels paldies, saka priekšstādē, paldies, ka jūs arī izteicāties ļoti konkrēti un pastāstījāt mums tik daudz svarīgas informācijas. Tagad esmu gandarīt sniegt iespēju izteikties deputātiem. Lūdzu, Beatris vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par īso uzklāstu un izklāstu informāciju no komisijas. Es tikai vēlējos izgaismot ko tādu, kas attiecas uz komisijas ziņojumu par cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, pārskatīšanu. Mēs um, esam saskaršies ar pretestību. Padomājiet, pat tādas valstis kā Vācija ir pret dažiem punktiem līgumā. Itālija un Vācija iestājas par intelektuālā īpašuma aizsargāšanu un iestājas par to, lai līgums tiktu skatīts citā kontekstā. Padomas juridiskais dienas ir, ir noteicis, ka šī lieta attiecas uz tās īstās kompetencēm, kas skat to. Ratifikācijas process ir līdz šim norisinājies juridiski pareizi. Tātad lūgumrakstu komitejai te jābūt teikšanai. Aicināšu lūgumrakstu komiteju iesaistīties lai spērtu praktiskus soļus, varbūt eh, priekšstādātājs Šulcs, kā Eiropas parlaments augstāks, augstāks pārstāvis, varētu arī iesaistīties. Un tad jāpieprasa no komisijas tūlītēju ratifikāciju. Padoms juridiskais dienas pats ir atzinis, ka padomē šeit ir kompetences. Konvencija cilvēkiem ar invaliditāti paredz visu, lai visi Marakešu līguma parakstītāji puses ratificētu. Un tas attiec ne tikai uz kultūru un zināšanām, bet pieju izglītībai kā tādai. Mums jātiek vaļā no jebkāda šēršļa, kas ir to cilvēku ceļā, kas grib piekļūt izglītībai. Izglītībai jābūt iekļaujošai, iekļaujot arī cilvēkus ar invaliditāti. Uh, ir sagatavota rakstiska deklarācija, to virza tālāk Saras kundze, un lūgumraksta komitejai tāpēc ir jāpieņem uzskats, ka nav nekāda pamata uh, pieļaut šādus šēršļus. Priekšsēdē Es domāju, jūs runājat par nākošo darba kārtības punktu, 12. punktu, par Marakešu nolīgu, bet mēs vēl ar vienu runājam par 11. punktu, nu tad par 12. punktu jums nebūs runā. Es atvainojos sakrunātāju, bet nebūšu klāt vēlāk. Es negribēju izboj, izbojāt jūsu diskusijas, taču. Uh, Es gribēju izmantot šo iespēju, un šī lieta mūs viss skar ļoti labi. Ja vienīgi mums pietiks gan daudz laika, darīšu viss, kas manos spēkos, lai tā būtu. Mēs esam uzklausījuši jūsu uh, ziņojumu, un es redzēju, ka kolēģi arī piekrīt. Tagad var dot vārdu Gerike kungam. So I'm right. We're on 1,040. Tātad mēs runājam par vienu miljonu parakstu. One million for disability. Godātie kolēģi, jūs pārstāvat eh, asociāciju cilvēkiem ar invaliditāti. Es atzinīgi vērtēju šo lūgumu rakstu One Million for Disability. Cik man zināms, 1,364894 miljoni, eh, respektīvi gandrīz 1,4 miljonu parakstu. Acīm redzot, eh, kaut kas ir arī pazudis kaut kur pa ceļām. Es cīnos par tādu Eiropas Savienību kopā ar jums, kas iekļautu vairāk kā 50 miljonus Eiropas iedzīvotāju ar invaliditāti sabiedrībā. Es neuzskatu, ka mēs jau būtu izdarījuši pietiekami. Es prasu vismaz trīs punktus, kas saskaņā ar iepriekšējās komisijas eh, plānoto pie, pieejamības aktu tiktu izstrādāts. pirmkārt jau nodrošinot e, e, palīdzību e, cilvēkiem ar invaliditāti ar atsevišķu Eiropas līmeņa apliecību cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat arī cilvēkiem ar smagu invaliditāti automašīnas novietošanas apliecību. Vai mēs uzdrīkstēsimies sākt jaunu preddiskriminācijas direktīvas priekšlikumu cilvēkiem ar invaliditāti. Nu, tam nevajadzētu radīt nekādas problēmas, manuprāt. Paldies! Would... Jūs paldies! Un tagad es skatos uz pulksteni un es saprotu, ka man vēl ar vienu ir daudz runātāju. Pēdējā ir Ždanokas kundze. Tad Mārijas tagad Marijas kungs. Un tagad vēlos noslēgt šo sārakstu un tad pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Jūs, eh, man te ir daudzi runātāji pieteikušies un tad pāriesim pie nākošā. Martēna kungs, es ne, nebiju prasījusi izteikšanās iespēju, bet nu izmanto šo iespēju. Es pateicos. Uh, lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi vēlreiz norādīja uz mūsu nespēju vai pat nevēlēšanos vai atbildības trūkumu Eiropā. Es pilnīgi atbalstu to, kas tika sacīt, proti, ka situācija ir katastrofāla, ka mēs neņemam vērā visu Eiropas pilsoņu vajadzības un neveltām pietiekuši līdzekļu viņu vajadzību. Es redzu, manā paša valstī uh, ir paredzēts minimums, eh, ka invalīdi, kas jāņem darbā, dažiem uzņēmumiem ir ērtāk tomēr samaksāt sodu par uzdevumu nepildīšanu. Mēs runāsim arī par nākošo lūgumu rakstu. Šodien tiešām komisijā un padomē ir prioritāte proti stabilitātes pakta ievērošana. Nav runa par Grieķijas tautas mocīšanu. Galvenais ir uh, stabilitātes pakta ievērošanu, tā ir nediskutējama, tas noteikti ir jādara. Un mēs pieprasām tādu pašu stingrību no komisijas un padomis, tad, kad netiek ņemts vērā mūsu pilsoņi ar invaliditāti tiesības. Liels paldies, Rosa. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu Eiropas eh, cilvēku ar invaliditāti federācijai. Šis lūgumnāks nāk īstajā laikā. 2008. gadā ANO konvencija par invaliditāti tika pieņemta. Visa dalībvalsts to parakstīja, Eiropas Savienība to parakstīja. Tātad tagad šī konvencija ir daļa no mūsu aki komunitēra. Norisinās augsta līmeņa sanāksme, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro šīs prasības ievērot to, ko jūs pieprasāt savā lūgumrakstā. Darba vietas, iespējas izmantot transportu un tam līdzīgi. Sievietes ar invaliditāti tiek piespiestas arī izdarīt aborts. Pagājušā gada augustā tika izstrādāts ziņojums, kas bija nosūtīts parlamentam padomēju komisijai. Tas aicina parlamentu un komisiju rīkoties. Es domāju, ka lūgumraksts ir jāsaglabā atvērts apspriešanai. Ano secinājumi. Šī ir pirmā reize, kad ANO mūs kontrolē, tad šie secinājumi pieprasa, lai 2012. gada apstiprinātais teksts beidzot tiktu īstenots praksē, un šķiet, ka pieejamības akts tiks pabeigts līdz gada beigām. Vienmēr tiek sacīts, ka Eiropas parlamenta invaliditātes un citu institūciju invaliditātes stratēģijas un dzimumu stratēģijās arvien jāņem vērā eh, sieviešu ar invaliditāti prasības, arī piespiedu sterilizācija, Šī problēma ir jāatrisina. Visiem invalīdiem ir jāsaglabā tiesības balsot, cīnīties pret vardarbību un jāparedz arī pasākumu, lai viņi varētu piekļūt nodarbinātībai, iekļaujošai izglītībai visiem Marakešas līguma aspektiem arī jātiek īstenotiem. Tātad šī ir prioritāte un arī šo komunikāciju mēs esam parakstījuši. Tātad priekšstādājas kundze es uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams saglabāt šo lūgumrakstu kā apspriežamu, jo būs daudz atbilžu šo ANO dokumentu. Un mums būs jāatbild rīkojoties un pa, ar pasākumiem no komisijas puses un dalībvalstīs. Un tāpēc Eiropas federācijas Lūgumāks nāks īstajā laikā, mums jānodrošina, ka visi šie lūguma raksti tiek īstenot. Paldies, Vordas kundze. Um, giving... Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es neesmu lūgumrakstu komitejas locekļa, taču visu savu mūžu esmu veltījusi darbam ar invalīdiem, un šeit esmu ieradusies pēc dažu šādu grupu pieprasījumu. Vēlos runāt atbalstot šo lūgumrakstu. Kultūras komitejā es jau esmu sacījis, ka pilsonība ir daļa no mūsu darba kārtības, tāpēc vēlos uzteikt visus kampaņas aktīvis par viņu lielisko darbu, jo jūs liecinājāt par a, pilsoņu aktivitāti, jūs ievācāt visus šos pāraks, jūs nekad a, nemetāt plintikrumos, jūs arvien bijāt aktīvi jūs atainojat Eiropas Savienības aktīvo sabiedrību. Es arī zinu, cik nogurdinoši ir īstenot šādu veidu darbu, pat tad, ja jūs neesat invalīds. Tātad panākt tādu neticamu rezultātu ar cilvēkiem, kas uh, tātad šo darbu īstenot invalīdiem un uh, viņu atbalstītēm, tas tiešām ir abrīnojami. Es esmu tieši strādājusi eh, ar Nothing About Us, Nothing Without Us. Tas tā ir spēcīga Eiropas invaliditātes fóruma kampaņa. Es zinu, ka viņi ir spēcīgi, ka viņi neatkāpjas. Mums viņos būs jāieklausās, jo vaļā mēs no viņiem šā kā tā netiksim, ja neko nedarīsim. 25% no Eiropas ģimenēm ir tāds, kurā ir kāds invalīds. Ja jūs paskatīsieties šajā talpā, iedomājieties, ja mums visa ģimene šeit būtu, cik šeit būtu cilvēku ar invaliditāti. Tātad te ir runa par mums pašiem, nevis par kaut kādiem svešiem. Tātad pilnīgi no viss sirds atbalsts jūsu kampaņu. Salīdāt, lūdzu. Jā, es atbalstu šo lūgumu rakstu Es iestājos par to, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Mums par šo tematu ir daudz lūgumu rakstu. Es uzskatu, ka tas uzsver šīs federācijas darba efektivitāti un šīs komitejas darba nozīmi. Nepārprotami pastāv diskriminācija. Cilvēki ar invaliditāti tiek diskriminēti pret viņiem nav vienlīdzīga attieksme. Kā komisija ir pamatot sacījusi, mums ir nepieciešams vispārīgs es ietvars, mums nepieciešama direktīva, kas tagad ir iesprūdusi. ANO ir daudz paveikusi, lai panāktu, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ratificētu konvenciju. Taču Tas saistīts arī ar to faktu, ka šī direktīva ir iesprūdusi. ANO vienošanās, tāpēc ir jāievaro sociālistu grupa, es runāju sociālistu grupas vārdā, pievērsīsies šim tematam. Mēs arī esam redzējuši, ka tas ir iekļauts 2016. gada komitejas darba programmā. Mēs vēlamies, lai šī direktīva tiktu atbloķēta. Mums ir jānodrošina tas, ka mēs kaut ko darām praktisku un varbūt mums būtu jāpieņemt viennozīmīgs paziņojums. Manuprāt, pietrūkst vispārīgi ietvara, lai tiktu galā ar diskrimināciju, kāda pastāv pret personām ar invaliditāti. Paldies! No kā? Paldies, Danoks kundze, lūdzu. <clears throat> Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. es lasu šo secinājumu un pilnībā nepiekrītu tam. Šeit tiek sacīts, ka komisija uzskata, ka uh, ir sniegusi pietiekamu reakciju rēģēt uz šo kampaņu un dara visu iespējamo, lai nodrošinātu sekmīgu direktīvas pieņemšanu. Es neuzskatu, ka komisija ir pienācīgi rēģējusi Mums ir liels apjukums ar preddiskriminācijas likumdošanu. Mums ir ar horizon, problēmas ar horizontālo direktīvu, ar invaliditātes direktīvu. Es pati 2006. gadā sagatavoju ziņojumu Eiropas parlamentā par stratēģiju nediskriminācijai, runājam par pozitīvajiem pasākumiem. Lielākoties šie pozitāvi, pozitīvie pasākumi ir jāpiemēro cilvēkiem ar invaliditāti tādēļ, ka tie ir ļoti īpaši cilvēku kategorija. Palasot sarakstu ar šodienas lūgumrakstiem, redzam, ka problēma nav atrisināta. Protams, ka es atbalstu šo iniciatīvu. Jūsu Noslēdzošajā uzrunā es labprāt dzirdētu no jums, kuras valstis ir visaktīvākās bijušas šo parakstu vākšanā. Acim redzot, man valsts Latvija tā nav bijusi. Mums joprojām ir šīs problēmas, varbūt Austruma Eiropa kopumā nav bijusi tik aktīva, bet tā ir daļa no Eiropas. Lai jums veicas, manuprāt, ir jāpatur atvērts šis lūgumraksts, un komisijai ir jākontrolē savu aktivitāšu izpilde šajā jautājumā. Paldies! Marijas kungs, lūdzu izsakieties īsi. Proedrē. Priekšsēdētājs kundze, es arī no savas puses vēlos uzteikt Eiropas invalīdu federāciju par ar viņu lielisko iniciatīvu. Tiešām parakstu skaits ir milzīgs, tas liecina uh, par šo cīņu, ko viņi ir īstenojuši un par šiem centieniem, kurus viņi vēl ar vienu veltīšu šai lietai. Otkārt, skaidrs ir, ka šim līgumam rakstam jā, jā, jātiek atvērtam, jo šī temata vēl nav izsmelti. Arvien diskriminācija pastāv, ir arī problēmas piekļuvēji eh, ar negodīgu attieksmi, vienlīdzīgu attieksmi ir problēma un arī izglītība. Un šī problēma jau pastāv sen, un Eiropas Savienība ir jāsagatavo tiesību akti. Eiropas Savienībai ir jāīsteno ANO prasības šajā jomā, un es domāju, mēs visi lūgumrakstu komiteja piekrītam tam, ka valda vienots ieskats par to, ka ir jārīkojas, jo mums jāatbalsta šis, šī kustība Grieķijā invalīdiem. Problēma ir vēl jau vairāk, jo ar memorandu viņu situācija ir vispār nožēlojama. Tiek arī samazināti invaliditātes pabalsti. Viņa pirktspēja samazinājusies, arī algas un pensijas ir samazināts, un tāda Grieķijā viņu situācija ir vēl jau smagāk. Mēs atbalstām invalīdu federācijas centiens, mēs vēlamies, lai lūgumraksts paliek atvērts, un mēs turpināsim eh, šo cīņu, lai atbalstītu invalīdus visā Eiropā. Arī es jums pateicu, pa, pateicos, saka priekšsēdētāja Grieķvalda Eleonora, vārds tev. Eh, Saro, veloci... Paldies, priekšsēdētāji. Es pavisam īsi izteikšos. Es arī vēlos pateikties federācijai, tāpat arī visiem cilvēkiem, kas ir atbalstījuši šo lūgumu rakstu, jo tas ir ļoti svarīgs. Kamartēna kungs sacīja, šis lūguma raksts parāda trūkumus Eiropā. Šī ir preču Eiropa, naudas un kapitāla Eiropa. Uh, Diemžēl cilvēkiem nav vienlīdzīga attieksme, un mēs redzam arī liels atšķirības ar dalību valstīm, tā kā ļoti daudz, kas vēl ir darāms, un ir ļoti svarīgi, lai uh, šī direktīva tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk. Paldies, ar to arī noslēdz runātāju sarakstu. Tagad dodu vārdu lūgumu rakstiesniedzēju pārstāvei ļoti īsam kopsavilkumam, kopsavilkum, ja vēlaties, ja, ja nevarat arī atteikties. Liels paldies par šo atbalstu, kur izrādījāt. Mēs turpināsim atbalstīt e, jūsu darbu, Eiropas komisijas darbu, kopā ar citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, veidosim sinerģijas un aicinam jūs atbilstoši reaģēt uz secinājumiem, kurus e, saņēmāt no ANO ekspertu komitejas, jo tur jūs atradīsiet pietiekam mandātu, spēcīgu mandātu palīdzēt vairāk aizsargāt e, tiesības cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies! Kolēģi no visām grupām jums jau pauda, ka mēs e, apbrīnojam šajā lūgumrakstā ieguldīto darbu tur mums nav nekāda domstarpības starp politiskajām partijām. Tāpat arī interesanti konstatēt, ka divas no trim iestādēm Eiropas Savienībā ir viedotas - Eiropas komisija un Eiropas parlaments. Mums ir vairākas dalība valstis, kas vilcinās, bloķē jau vairākus gadus sarunas padomē, man tas liekas absolūti nepieņemami. Un es ierosinātu tad, lai Eh, nosūtīt vēstuli Luksemburgas prezidentūrai, vēlreiz norādot, ka ir absolūti nepieļaujams, ka šādi dalību valstis bloķē šo svarīgo horizontālo direktīvu. Tāpat arī atsaukties uz ANO komitejas ekspertiem, kas ir aicinājuši atbloķēt sarunas konstruktīvā dialogā, un vēlos uzdot jautājumu, kas šīs ir pa dalību valstīm. Uh, kas var atļauties bloķēt kaut ko tik svarīgu Eiropas pilsoņiem. Tas atņem Eiropas Savienības iestādēm uzticamību. Man vienreiz pietiek. Arī attiecībā uz to, ko mēs balsojām šodien un ko mēs redzējām no padoms, nu, viņi daudz ko ir izdarījuši nepietiekam labu. Tā arī darām. Protams, ka lūgumraksts paliek atvērts. Nosūtīsim tad šo vēstuli ar šādu kopīgu paziņojumu Eh, no visām politiskajām grupām, ka šī lūguma raksts komiteja ir vienota savos uzskatos un atsaucamies uz vairāk kolēģu sacīto. Tāpat ir ļoti labi zināt, ka komisijas priekšsarētājs arī mūs atbalsta un visa komisija kopumā. Tad tā arī rīkojamies. Paldies! Ejam tālāk, nākamais lūgumraksts. 0924 2011 Eiropas neredzīgo savienības vārdā. Dans Peskots ir šeit klāt, viņš ir no apvienotās eh, karalistas, eh, Karalisko neredzīgo cilvēku Nacionālajā institūta un arī Wolfgangs Amermans. Lūdzu, vārds jums uz piecām minūtēm kopā, un tad paklausīsimies pēc tam Eiropas komisiju. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Mans vārds parādās šai, šai lūgumrakstā, jo es daudz gadus eh, centos panākt to, lai eh, tiktu ratificēta eh, Marokešu vienošanās un neredzīgie cilvēki varētu saņemt materiālu sev saprotamā veidā. Tas arī izdevās. Uh, Bet joprojām eh, nevar eh, cilvēki gūt labumu no šī līguma, jo 26 mēneši pēc eh, līguma noslēgšanas vairākas dalību valstis joprojām bloķē sarunas un līgums nav ratificēts. Indija ir ratificējusi, Argentīna, Meksika ir ratificējusi. Kāpēc Eiropas Savienība to nevar? Jūs dzirdēsiet no prezidentūras par vēlmi ratificēt, bet ka tur esot sarežģītas tehniskas sarunas šajā jomā. Realtātē neratificēšana līgumam, kas vienkārši atļauj piekļūt grāmatām neredzīgiem cilvēkiem, ir politiskās gribas trūkums. Uh, Es aicinu komiteju atbalstīt eh, šo kampaņu, no, nosakot skaidru laika grafiku ratifikācijai. Es aicinu dalību valstis pārstāt slēpties aiz aizvien mainīgām eh, tehniskām atrunām un beidzot vienoties par šādu uh, ratifikāciju. Un es aicinu izrādīt līdzcietību dalībvalstīm. Tāpat es aicinātu komiteju rakstīt vēstuli padomei, aicinot eh, nenogaidīt eh, Eiropas Savienības tiesas eh, spriedums, bet gan aicināt ratificēt pēc iespējas ātrāk to darīt. Pat padomas juridiskais dienas ir atzinis, ka nav nepieciešams gaidīt. Varbūt arī plenārsēdē varētu aicināt eh, pēc iespējas ātrāk ratificēt šo līgumu. Šāda, šāda darbība vienreiz jau bija ļoti sekmīga, kad mēs aicinājām parakstīt līgumu. Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par cilvēktiesībām. Tagad ir jāatrod politiskā griba aizstāvēt cilvēkus ar uh, eh, redzes traucējumiem. Aklus cilvēks. Un šis sasaucas arī uz ANO konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti. Tagad es došu vārdu Volgogam Annemanam, kurš ir Eiropas eh, neredzīgo savienības priekšsēdētājs. Paldies! Dāmas un kungi! Saskaņā ar mūsu eh, savienības aprēķiniem un Eiropas uh, apvienības uh, aprēķiniem tikai 5% no grāmatām ir uh, braila rakstā, liel, lielā drukā vai kā audio formāts. Paskatot uz jaunatīstības valstīm, tad eh, atšķirība tikai viena procentā. Startautiski eh, mēs runājam par grāmatu trūkumu, grāmatu badu. Un tas ietekmē Eiropā gan izglītību, gan dz eh, darba dzīvi, gan dalību sabiedrībā 30 miljoniem aklo un vairedzīgo. Ir jāapkaro šāda situācija. 2014. gada 30. aprīlī Eiropas Savienība eh, parakstīja līgu, Marakešas līgumu, eh, kas noslēgs 2013. gada 27. jūnijā, lai uzlabotu pieju eh, publiskotiem darbiem speciāli nodrošina šo pieeju akliem, vairedzīgiem cilvēkiem. Un ir nepieciešams arī eh, spērt tālāk soļus, lai cilvēki varētu piekļūt eh, literatūrai. Visi, kas cerēja šī līguma noslēgšanu, uzskatīja, ka tagad pavisam ātri arī Eiropas Savienība tiks ratificēts šis līgums. Šīs cerības līdz pat šodienai nav realizējušās. Tā vietā mēs redzam cīņu starp komisiju un padomu par kompetences jautājumiem. Mēs dzirdam bezkompromisa nē no atsevišķām dalību valstīm. To vidū man, diemžēl, jāsaka arī manas valsts Vācijas nē. Un neviens no tiem, kas strīdās, nav gatavs paturēt prātā, kāds bija mērķis šī līguma slēgšanai. Šeit ir runa ne vairāk, ne mazāk kā par cilvēktiesību īstenošanu, tiesības saņemt informāciju Informācija ir pamats jebkuram lēmumam mūsu dzīvē. Nav nekādu jautājumu, šaubu par to, ka informācijas trūkums ievērojami samazina mums arī dzīves kvalitāti. Literatūra visās tās izpausmēs satura informāciju, kas īpaši eh, veido mūsu darba dzīvi, kultūru un līdzās pastāvēšanu. Piekļuve šādai informācijai nevar tikt lieka tikai tāpēc, ka netiek drukāta un sagatavota šī informācija, lai tā varētu piekļūt cilvēki ar citām vajadzībām. Šī problēma tiek risināta Marakešas līgumā, un mēs e, sagaidām no tiem, kuri joprojām liek šķēršus ratifikācijai, ka viņi to ņems vērā. Ja es kā vācietis vēlētos spāņu valodu mācīties, tad, tad man ir nepieciešams eh, brēle rakstā sarakstīta grāmata Spānijā iegādāties. Eh, Akla studenta Zviedrijā, kas vēlas eh, studēt ekonomiku, tad viņai ir nepieciešams iegādāties atbilstoši sagatavota brēla rakstā, sagatavota grāmata angļu valodā tam nepieciešamais e, regulējums importa-eksporta jomā ir iekļauts Marakešas līgumā. Diemžēl līdzšinējos e, noteikumu izņēmumos Eiropas Savienībā tas nav ņemts vērā. 21. pāns ANO konvencijā e, par cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām prasa sniegt informāciju vienlīdzīgi, bez papildus izmaksām. Kā mēs visi zinām, Eiropas Savienība ir pievienojusies šai ANO konvencijai. Dāmas un kungi, lūdzu palīdziet arī jūs darīt visu iespējamo, lai Marakešas līgums beidzot varētu nojaukt tos šķēršļus, kas daudzus miljonus aklos un vairedzīgos cilvēks attur no iespējas Eiropā un pasaulē ievērot cilvēktiesības, saņemt informāciju un piekļūt literatūrai. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies! Un e, došu vārdu Marijai Mārtiņai Pretai e, Eiropas komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! E, labdien visiem! Kā lūgumraksts iesniedzējs pats norādīja, Eiropas Savienība 2014. gada aprīlī parakstīja Marakešu līgumu, un mēs esam pauduši savu apņemšanos ratificēt šo līgumu. Komisija iesniedza padomē pagājušā gada oktobrī priešlikumu ratifikācijai. Tas ir priešlikums, kurš balstās uz ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci ratificēt šo līgumu un kā to arī norādīja lūgumraksta iesniedzējs, šim viedoklim piekrīt arī iestāžu juridiskie dienesti. Mēs uzskatām, ka šeit ir ekskluzīva kompetence, jo ar šo līgumu mēs pieņemtu obligātu izņēmumu autortiesībām, pavairošanas tiesībām, komunikācijas tiesībām, kas ir tiktu harmonizētas Eiropas Savienības līmenī. Kopš tā laika un, jāsaka, ar nožēlu, esam ierauti strīdā par kompetencēm ar padomi. Līdz pagājušā gada beigām turpinājušās diskusijas tehniskajā līmenī, bet ir skaidrs, ka tas ir politisks jautājums un horizontāls dabas jautājums. Latvijas prezidentūrā Korepērā vairāk reiz šis jautājums tika apspriests Un varu apliecināt, ka no komisijas puses, tā skaitā juridiskajā dienestā, mēs darām visu iespējamo, liekam lietā visu, ko varam izdomāt, lai atbloķētu šo situāciju un nonāktu pie kompromisa, kas ļautu ikvienam ratificēt šo līgumu saskaņā ar Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci. Šis kompromiss bija saņēmis atbalstu no liela skaita dalību valstu, bet ne nepieciešamā vairākuma. Mums ir joprojām bloķējušs mazākums padomē, kas neļauj sasniegt kvalificēto vairākumu, lai varētu korepērā atbalstīt līguma ratificēšanu. Tas kļuva skaidrs pēdējā reizē, kad tas tika apspriests eh, šī gada 6. maijā korepērā. Pēc vairākiem mēģinājumiem atbloķēt šo situāciju, komisija izlēma neatsaucot šo pašu priekšlikumu ratificēt, bet paralēli tam esam prasījuši Eiropas Savienības tiesai sniegt atzinumu par kompetenci, jo mūsu bažas ir tādas, ka savādāk tas nekur nenovedīs un nekas cits mums īsti neatliek. Tas tika prasīts eh, 17. jūlijā Eiropas Savienības tiesā, tātad šogad. Tad 3 šķērsvītra 15 atzinums tas būs. Bet es atkārtoju vēlreiz. Priekšlikums ratifikācijai, kā to sagatavoja komisija un iesniedz padomēji, joprojām atrodas padomē. Un tik tālu nu mēs esam šobrīd. Paldies! Paldies! Un jāsaka, ka ir patīkami sadarboties ar jums atkal, kaut arī uh, Eh, savādākā jautājumā. Nu, tagad eh, dod iespēju izteikties kolēģiem. Marijas kungs, jūs pirmais. Jā, proedrē. Priekšstādātājs kundze. Ar Marakešas nolīgumību ir nodarbojas Eiropas parlamenta plenārsēde. Es arī divreiz uzstājos, arī jūs uzstājāties un citi mūsu komitejas locekļi. Šīs temats ir jo īpaši svarīgs. Pirmkārt, šis līgums ir jāīsteno tāpēc, ka tas piešķir ļoti konkrētas tiesības cilvēkiem, kam ir problēmas redz, ne tikai neredzīgajiem. Tātad tiek paredzēts viņiem tiesības piekļūt informācija, taču ne tikai tā. Tas, protams, palīdzēs arī izglītības jomā un nodarbinātības jomā. Tātad mēs atbalstās Marakešas līguma ratificēšanu un īstenošanu. Taču mēs esam piedzīvojuši to, ka ir problēmas, kas nav tik daudz juridiskas dabas, bet es varētu teikt, ka vairākas dalībvalsts lēpjas aiz kompetences jautājumiem. Tātad, vai šo no nu, līgumu var ratificēt Eiropas Savienība vai tikai katra dalībvalsts atšķirīst? Un tātad dalībvalstis liepjas aiz eh, šī uh, temata. Tas ir tikai tāds aizbildinājums. Un, un Uh, skaidrs, ka tiek izdarīts spiediens no ļoti konkrētām ekono, ekonomiskām varām, no spēkiem, un līdz ar to dalībvalsts nevēlas šo tematu virzīt tālāk. tālāk. Es atceros, pirms kādiem astoņiem deviem mēnešiem plenārsēdē tika sacīts, ka šo tematu varētu atrisināt nosūtot to prejudiciālam nonālumam Eiropas Savienības tiesai, taču mēs mums bija aizdomas, ka tas kavēsies, un tad mēs uh, pieprasījām, lai tiktu izdarīts spiediens dalībvalstu ratificēšanai. Tagad es saprotu, ka tomēr nosūtīts uh, prejudiciāli nolēmumu pieprasījums, bet tas prasīs laiku. Mēs pieprasām, lai notiktu ratificēšana no Eiropas Savienības puses, lai pārtrauktos šie triki, ar kuriem nodarbojas šī bloķē, šis bloķējušais mazākums padomas ietvaros, jo šis temats ir ļoti svarīgs, būtisks un ir jāpārtrauc tās tie spiedieni, kas, tas spiediens, kas tiek izdarīts eh, dažu citu interesēs. Paldies, Katendālēna kundze. Paldies, es vēlos atbalstīt to, kas tikko tika sacīts un ko Beatris eh, sacīja iepriekšējā jautājuma debatēs. Pati doma par to, ka cilvēku profesionālā un izglītības attīstība var tikt ierobežot, tāpēc, ka Eiropas Savienības iestādes strīdās par kompetenci ne tikai, eh, nepieņ, eh, ne tikai neatbilstuši, bet arī nepieņemam. Es domāju, ka mums ir jānosūta ļoti skaidrs, spēcīgs signāls no komitejas, ne tikai atstājot lūgumu rakstu atvērt, bet rakstot abām iestādēm, ka ir ātri jāatrisina šis eh, konflikts. Manuprāt, viena no tām lielajām problēmām, kas mums ir, ir politiskās gribas jautājums. Lai valdības saprastu, cik svarīgi tas ir parastajiem cilvēkiem. Esmu mazmeita, sieviete, kurai 90 uh, eh, gadi jau, uh, kura, diemžēl, uh, ne, nevar vairs uh, lasīt, un uh, šobrīd viņa vienīgais veids, kā var saglabāt uh, šo sajūtu, ka viņi piedar sabiedrībai, ir lasīt grāmatas uh, neredzīgajiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tas mums būtu jāpatur prātā. Man tiešām kauns, ka mana valdība piedar pie bloķējušā mazākuma ES padomē viņiem arī vajadzētu nokaunēties par to, ka viņi neļauj, piemēram, apvienotāju karalistē indiešu diasporai izmantot Indijā pieejamos tēs, tekstus, kurus varētu nosūtīt uz apvienoto karalisti, lai ļautu cilvēkiem mācīties un baudīt dzīvi. Un tas ir īpaši satraucoši. Mums šobrīd tiekoties Eiropas parlamentā, Skotijas parlamentā tiek runāts par to, ko viņi praktiski varētu darīt, lai uzlabotu situāciju neredzīgiem un vairedzīgiem cilvēkiem. Atzīstot Britu uh, žestu valodu. Un Marks Grifins, Skotijas parlamenta deputāts, e, aizstāv šo ideju. Un tas parāda, cik atšķirīgi rēģē mūsu valdību, e, salīdzinot ar cilvēkiem, daudziem cilvēkiem, kur e, vēlas daudz aktīvāk darbību apvienotajā karalistē cīnoties par cilvēku tiesībām, tā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Es piekrītu visiem ko komentāriem, kas tika iepriekš izteikti. Ocupado Pirmkārt, vēlos sveikt eh, lūgumrakstiesniedzējus Eiropā. Eh, pas parlamentā. Mēs esam daudz runājuši tīri juridiski par šo jautājumu parlamentā, tā skaitā plenārsesijās par Marakešas līgumu un eh, apvienot tās nācijas šo jautājumu norādījuši Eiropas Savienībai un jautājums ir blot bloķēts padomē, bet es domāju, ka mums ir jārunā šeit par īpašiem autortiesību noteikumiem, jo tas pagaidām nozīmē, ka ļoti liela daļa iedzīvotāju nevar piekļūt um, lasīšanai un informācijai. Tāpat ir grupa, ko ir izveidoši praktiski visu komiteju pārstāvi, kas sanāca kopā un iekšējā līmenī pētījām to, kā mēs varam uzlabot dzīvi personām ar invaliditāti un arī izpildīt ANO ieteikumus. Otrkārt, Mums ir ietvaru grupā, kurā ietilpst Petī, Libe un Nodarbinātības komiteja plus Ombuds plus FRA, kur mēs strādājam pie šie, šiem abiem jautājumiem. Tādējādi abas grupas, gan iekšējā, gan ārējā, Mēs tām darīsim zināmu šo lūgumu rakstu, tāpat arī nosūtīsim dos padomi, kā arī nodosim to jūrī, jo jūrī ir kompetentā komiteja par autortiesībām, lai tā izteiktos labvēlīgi pār šo īpašo gadījumu, un parlaments pilnībā piekrīt tam, ka šim jautājumam jau sen bija jābūt apstiprinātam, ka tas ir iekavēts Un tā tas notiek allaž, ka valstis politikas nav ksenofobi, ir pret diskrimināciju, e, atbalsta tiesības e, cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas ir vārdos, taču realitāte darbiem neatbilst. Un tāpēc mums ir jāpanāk nekavējoša atbloķēšana. Tāpēc piedāvāju veikt rindu pasākumu Domāju, ka ar šiem lūgumrakstiem var darīt daudz, gan jūrī rokās, gan iekšējā, gan ārējā līmenī, lai mudinātu padomu pieņemt lēmumu. Un eh, maijā, man šķiet, tas bija plenāra sesijā, mēs lūdzām komisiju skatīt šo jautājumu un uzrunājām arī padomi, tā bija Latvijas prezidentūra. Mm lai šīs jautājums tiktu virzīts. Tāpēc es domāju, ka mēs kaut ko varēsim izdarīt. Ždānokas kundze. Thank you, Čieverš. Paldies, priekšsēdē, pavisam īsi. Šoreiz man tikai jāsaka, ka komisija ir izdarījusi visu, ko varēja, un problēma tiešām ir padomas pusē. Es atbalstu jūsu ideju priekšsarētāji nosūtīt vēstuli arī iepriekšējā gadījumā, bet šeit ir absolūti nepieciešams sūtīt ļoti stingru signālu. Varbūt ar Šulca kunga parakstu priekšsēdētājiem. Un paldies, protams, lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies, Martēna kungs. Merci, madame la présidente, je vais être court. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi atbalstu visu sacīto un piebildīšu, ka lasīšana, kultūra kopumā, bet īpaši lasīšana ir atvērtība pasaulē, un tā ir katram mums iespēja pasapņot, eh, pat garā paceļot, un lai mēs eh, būtu empātiski, vajadzētu iejusties viņa ādā, un tāpēc es eh, arī atbalstu to, ka jūs enerģiski aicināt rīkoties, eh, nosūtīt vēstuli Luksemburgas prezidentūrai šajā sakarā, un es arī gribētu nosūtīt eh, vēstuli Tuskam un tām dalībvalstīm, kas nav ratificējušas Marakešas līgumu, un arī nosūtīt šo vēstuli Braila rakstā. Lai viņi spētu iejusties tādas personas vietā, kas gribētu lasīt, bet nespēj to izrasīt, izlasīt. Es domāju, ka vajadzētu viņus sapurināt un lai viņi iejustos, saprastu, ko e, izjūt aklas, deredzīgs cilvēks. Nosūtiet šo vēstuli braila rakstā. Mr. Zaki. Zaki kungs. Én is szeretném támogatni elnök asszony ezt a petīciju. Paldies, es atbalstu šo lūgumu rakstu. Es jau izteicu Strasbūrā. Manuprāt, tas ir tiešām kauns, ka mūsdienās Eiropā šeit ir valstis, kas uzskata, ka tas ir tikai un vienīgi ekonomisks jautājums. Tas nav pieņemami. Es atbalstu visus pasākumus, ar kuriem mēs varam izdarīt spiedienu uz tām dalībvalstīm, tām valdībām, kas bloķē šo likumdošanu. Mums ir jāizdara spiediens uz padomi kopumā un arī uz komisiju. Tas ir tas, ko Eiropieši sagaida no mums. Paldies! Un tagad dodu vārdu atpakaļ lūguma rakstiesniedzējiem. Varbūt abiem nē, bet nu vienam no jums uz divām minūtēm. Paldies, pavisam īsi. Liels paldies par milzīgo atbalstu mēs piekrītām ierosinātajām darbībām. Mēs zinām, ka padome kaut kāda iemesla dēļ nav šeit un eh, nevar sniegt savus argumentus. Tas, manuprāt, parāda, ka pietrūkst vēlmes un motivācijas no padomas pusē ratificēt šo līgumu. Tas tiešām žēl. Un kas attiec uz finanšu interesēm, eh, eh, grāmatu izdevēja ne, neko nezaudēs. Viņu pārdošanas apjomu šajā šaurajā sektorā nav liela. Un mans eh, kol kolēģis Volgans pavisam īsi vēlas jums kaut ko pateikt. Jā, liels paldies no manas puses un vi vienu vārdu burtiski. Katru dienu, kad pietrūks politiskā grība šī līguma ratificēšanai, tas nāk par ļaunu tiem eh, cilvēkiem, kuru uh, situācijas uzlabošanai ir pieņemts šis lī, uh, līgums. Daudz dodas uz Eiropu, bēgot no citiem reģioniem, un daļa no viņiem arī ir uh, invaliditāte redzes traucējumi, un viņi ir atkarīgi no literatūras tajā valodā, ko viņi pārvalda. Tas ir saistīts ar daudzām problēmām arī ikdienā. Lūdzu, ņem to vērā. Paldies! Priekšsēdētāji, tagad mums ir eh, jāizdara kopsavilkums. personīgi, līdzīgi kā ar iepriekšējo lūgumu rakstu, es uzskatu, ka tas ir kauns Eiropai, ka mēs to vēl neesam izdarījuši. 29. aprīlī bija Eiropas parlamenta debatas, uz ko cilvēki atsaucās uz izņēmumiem autortiesībās, cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Jūlijā komisija pieņēma lēmumu prasīt Eiropas Savienības tiesas eh, atzinumu par kompetences sadalījumu Marakešu līguma gadījumā, un paralēli tam Luksemburgas prezidentūra ir centusies turpināt ratifikācijas procesu. Tāpat mums ir zināms, nu vismaz baumo, ka e, līdz šī gada um, beigām Eiropas komisija varētu publiskot eh, savu priekšlikumu Eiropas pieejamības eh, aktam, mēs varētu rakstīt vēstuli komisijai, prasot, kad būs pieejams, eh, kad ir sagaidāms Eiropas Savienības tiesas atzinums, un otrkārt, kad Eiropas piekļuves akts eh, varētu nonākt līdz, līdz likumdevējiem. Šādi diviem jautājumiem. Un mums ir jāparāda šai tekstā deksme par cilvēkiem, kuru tiesības tas skar, un ar līdzjūtību, kas skar visu šo tēmatu, kas e, principā divu iestāžu cīņā ir novedis pie tā, ka saistības netiek pildīts. Šis nav pieskaitāms pie parastajām cīņām starp iestādēm, bet mums ir jāizdara spiediens, lai panāktu, ka abas iestādes reaģē. Jo vai mēs, kā Eiropas Savienība, kopumā varam atļauties neratificēt Marakešas līgumu? Kā mans kolēģis Martēna kungs e, sacīja, cilvēku un it īpaši jauniešu lasa aizvien mazāk un nesaprot to, ko lasa, nepiedalās kultūras jomā. Vai mēs, kā Eiropa, varam atļauties liekt cilvēkiem piekļuvi kultūrai un informācijai. Protams, ka lūgumraksts paliek atvērts un nosūtam šīs divas vēstules ar manis norādītajiem jautājumiem. Vai kolēģi vēl kaut ko vēlas ierosināt? Beatrīs, lūdzu. Gracias, presidenta. Absolutamente. Paldies, priekšsēdētāji, pilnībā piekrītu sacītājiem gan attiecībā uz vēsto komisijai un sekot justīcijas tiesai, bet arī lūgt priekšsēdētājam Šulcam norakstīto Luksemburgas prezidentūrai un e, lūg petī komitejas vārdā norādīt, ka ir ja, aicinām rīkoties prezidentūras ietvaros līdz decembrim un balstoties uz šiem pasākumiem domājam, kas ir pareizi, e, ka lieta ir mūsu rokās, taiskaitā mēs varam vēstuli braila rakstā vai audio vēstījumu, kā jau to norādīja kolēģi, tas viss ir mūsu rokās. Labi, mēs tad e, prasīsim prezidentūrai, kas tieši ir šīs bloķējušās um, dalību valstis, un tad darīsim tā, kā Martēn kungs. Un, um, Eh, ierosināja, mēs nosūtīsim šīm dalību valstīm eh, vēstules braila rakstā. Mums jau jāzina vispirms, kuras dalību valsts tas ir. Bet ideja ir lieliska. Eh, tiešām ļoti jautrs fakts, ka mēs sūtīsim to vēstuli braila rakstā. Ejam tālāk, 13 punkts. Nē, nē, nē, es vairāk nevaru jums dot vārdu. Nē, mēs steidzamies, mēs jau kavējam. Lūguma raksts 0997 2012 par iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem, ko veikušas Vācijas iestādes attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību un profesiju, kā arī vienlīdzīgām nodarbinātības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti. Šo punktu mēs neskatīsim, jo tas ir atcelts. Ejam tālāk. 14. Lūgumraksts 0312 2013, ko asociācijas eh, Center for Independent Living vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiedrīgā, kam pievienot 19 pāraksti par sabiedriskā transporta nepieejamību Bulgārijā personām ar invaliditātu un personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām. Lūgumraks iesniedzēja nav klāt, tāpēc es dodu vārdu uzreiz komisijai. Rūtai Lopijai. The... Paldies. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Bulgārija, Bulgārija neievēro devīto pāntu ANO konvencija cilvēku ar individuālu tiesībām, kur tiek prasīt nodrošināt tiesības uz transportēšanu. Un e, nu, tiek prasīts e, nelikt šķēršļus transportēšanai. Dzelzceļu un autobusu, e, bet arī Sofijas metro nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, ir tīpaši ratiņkrēslu izmantotājiem. Pieejamība nozīmē, ka cilvēki ar invaliditāti var fiziski piekļūt eh, transportam, ko, eh, informācijas komunikāciju, tehnoloģijai un izmantot cits pakalpojums. Kas attiec uz dzelzceļa transportu? Dzelzceļa pasažieru tiesību regulas mērķis ir nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti un ar um, maz ierobežotām paratošanas spējām izmantot transportu tāpat kā visiem citiem eh, pasažieriem. Dzelzceļa uzņēmējiem ir jāizveido nediskriminējoši piekļuves apstākļi cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņiem netiktu atteikta rezervācija un uh, biļešu iegāde, izņemot, ja tas tiek pamatots ar, piemēram, drošības apsvērumiem vai uh, Eh, konstrukcijas eh, īpatnībām transporta līdzekļos. Juridiski Bulgārija var saskaņā ar regulu neīstenot visu pāns, tur ir izņēmumi, kas, kuram bija spēkā piecus gadus, un nesen uh, Bulgārija pagarināja šo izņēmumu vēl uz pieciem gadiem. Līdz ar to lielākā daļa normu, kas saistīts ar uh, transportēšanu cilvēkiem ar ierobežojumu pārvietošanas spējām izņemot obligāti īstenos pāntus, Bulgārijā nedarbojas. It īpaši tas ir sakāms par to, ka stacijām, platformām un ritošajam sastāvam ir jābūt pielāgotam, lai to varētu izmantot cilvēki ar invaliditāti. Tāpat arī attiecībā uz palīdzības sniegšanu eh, dzelzceļa stacijās un eh, vilcienos. Pārskatītā regula tehniskām specifikācijām, savstarpējā sadarbspējai Tiek eh, runāts par eh, Eiropas dzelzceļa sistēmas piemērošanu un eh, tādējādi tiek prasīts veikt atsauci uz šo konvenciju prasību, bet tas tiek attiecināms tikai uz jauno infrastruktūru vai ritošo sastāvu, bet ne uz esošo. Kas attiec uz autobusu transportu, direktīvu par pasažieru pārvadāšanu transporta līdzekļos, kur bez autovadītāja vēl vismaz astoņas sēdvietas, e, ir jānosaka e, zināms tehnisks standartus, e, kas ir jāīsteno autobusu ražotājiem, lai varētu pārdot savus transporta līdzekļus Eiropas Savienībā. Tomēr tur netiek uzliktas saistības dalību valstīm, kā regulēt transporta līdzekļus, kas būtu spējīgi pārvadāt cilvēks ar ierobežotu un pārvietošanas spējām. Regula par pasažieru tiesībām autobusu pārvadājumos uzsver, ka neierobežojot eh, tiesības pieņemt pašreizējo un turpmāk likumdošanu attiecībā uz autobusiem, eh, pārvadātājiem, kur iespējams ir jāņem vērā eh, to cilvēku interesi, kuriem ir invaliditāte, izlemjot par remontētu vai jaunu transporta līdzekļu iegādi, bet eh, šai regulējas normai nav saistoša uh, daba. Kas attiec uz metro transportu, komisijai nav tiesības eh, iejaukties attiecībā uz pilsētvidas transportu, jo šis jautājums netiek regulēts Eiropas Savienības līmenī. Kas attiecas uz uh, Sofijas metro sistēmas paplašināšanu, tā ir līdzfinansēta no kohēzijas projekta naudas un uh, būvniekiem bija jāapgādā visas stācijas ar liftiem, eh, kas ļaut piekļūt cilvēkiem ar ierobežotu eh, pārvietošanās spējām. Projektiem ir jāīsteno eh, arī normas saistībā ar nediskriminēšanu, lai saņemtu līdzfinansējumu. Tā skaitā šajā gadījumā, kad ir runa par metro sistēmas paplašināšanu, tas attiecas ne tikai uz uh, reģionālas attīstības fonda līdzekļu izmantošanu, bet arī uz kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu, kur Bulgārijas iestādes ir apņēmušās nepieļaut nekādu diskrimināciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām. Līdz šīm komisijas auditos nav konstatēts, ka Bulgārijas projektos, kas saņēmuši Eiropas Savienības naudu, neizpildītu konkursu nolikumā minētas prasības. Ja tas būtu konstatēts, tad uzņēmēji būtu jāpielāgo objekti. Attiecībā uz publiskā iepirkuma eh, regulējumu valsts iestādēm, kur vien iespējams ir jāņem vērā eh, to cilvēku vajadzības, eh, kuriem ir invaliditāte visos publiskos projektos, tā skaitā sabiedriskajā transporta projektos, autobusu un dzelzceļu pārvadājumos, un noteikumi ir jāizveido tā, lai ņemtu vērā piekļuvis kritērijus. Ko tad komisija ir izdarījusi? Lai izvērtētu lūgumraks iesniedzēja minēto situāciju, komisija ir pieprasījusi vairāk informācijas no Bulgārijas varas iestādēm Eiropas eh, pilota procedūras um, ietvaros. Bulgārija ir īstenojusi Eiropas Savienības eh, prasības, it īpaši attiecībā uz to, kas skar pasažieru tiesības, bet Bulgārija ir ļoti strikti aprobežojusies tikai ar obligāto prasību īstenošanu. Atsaucoties uz budžeta problēmām, e, tātad viņi pamato, kādēļ to nav darījuši plašāk. Kas attiec uz dzelzceļu transportu, tad e, komisija nākamā gada vai, e, laikā izvērtēs iespējas, kā labāk aizsargāt pasažierus Eiropas Savienībā, īpaši uzmanību pievēršot to cilvēku vajadzībām, kuriem ir invaliditāte konkrētā situācija Bulgārijā varētu tikt vērtēta uh, atsevišķu gadījumu izpētes kontekstā. Paldies! Thank you very much. I open the floor to colleagues. Dod vārdu kolēģiem. Mr. Malinov, please, the floor is yours. Malinov, kungs. Thank you, Madam Chairman. I want to repeat the arguments and the facts given. Paldies. Priekšsēdētāji argumenti un fakti, kurus uh, apstāstīja komisija savā prezentācijā ir augstvērtējumi, taču gribu vēl mazliet pastāstīt sīkāk par to, kas pat laba notiek Bulgārijā. Mēģ, uh, turpināšu Bulgāru valodā. Uh, работата на българското правителство и отношението на българското общество. Bulgārijas valdība un Bulgārijas sabiedrība ļoti neapmierinoši izturējās pret cilvēkiem ar invaliditāti pirms 20 gadiem. Komunistu ēras laikā, komunismu ēras laikā sabiedrība par to ļoti maz interesējās, ļoti maz tika darīts invalīdu interesēs un lielā mērā bija ļoti ierobežotas, ja vispār kaut minimāli zināšanas par to, kas darām šo cilvēku interesēs. Te es runāju par mobilitāti un sabiedrisko transportu. Salīdzinot ar šo izējas punktu, kas bija ļoti zems, varētu sacīt, ka ierobežu, ierob, ievērojams progress ir īstenots, īpaši ņemot vērā to, uh, infrastruktūru, kas ir izbūvēta kopš Bulgārijas iestājas Eiropas Savienībā. Tomēr man ir jāpiekrīt lūgumraksta iesniedzējs secinājumiem runājot par sabiedrisko transportu Bulgārijā. Tā pieejamība ir ļoti ierobežota un vairumā gadījumu transports nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti. Lūguma raksta iesniedzēja Kapka Panajotova ir iesniegusi lūgumu rakstu Center for Independent Living neatkarīgas dzīves centra vārdā. Un tā ir lielākā cilvēku ar invaliditāti asociācija. Un es varu garantēt sniegtās informācijas uzticamību. Tur ir sacīts, ka Sofijas metro neatbilst standartiem. Kaut arī šis ir ļoti veiksmīgs projekts, ne tikai Bulgārijas skatījumā, bet vispār ES līmenī. Mums ir jāidentificē, kas notika pēc šis progress, eh, projekts neatbilst standartiem, ņemot vērā to, ka tas tika eh, izbūvēts ar Eiropas Savienības līdzekļiem, tas notika nesen, un turklāt bija paredzēts, ka tas atbildīs visiem standartiem, bet patiesībā tas standartiem neatbilst, kā jau lūguma rakstiesniedzēji mums ziņo. Mums ir jāpārbauda, vai tas tā ir, un jāsacina, kāpēc tas tā ir. No oficiālā viedokļa lūkšu, lai šis lūgumraksts paliek atklāts. 15. oktobrī notiks uzklausīšana, kas skatīs šīs problēmas. Esmu aicinājusi, run, aicinājusi pārstāvi no Bulgārijas. Viņš eh, ir loceklis Nacionālajā invalīdu padome. Ir pozitīva prakse, ka ir Nacionāla cilvēku ar invaliditāti padomi, un līdz ar to Bulgārijas varas iestādes ir spiestas apspriesties ar šo padomi katreiz, kad tās apspriež pasākumus, kurus izvirs Nacionālais parlaments. Mēs varēsim uzklausīt ļoti kompetentu Bulgārijas ekspertu. Šis viens no iemesliem, kuru dēļ vēlos pieprasīt, lai petīcija uh, lūguma raksts arvien paliek atklāts, un tad mēs komentēsim, vai jūs vēlaties izteikties par to lietu. Ne? Jautā priekšsēdētāji labi. Līdz ar to varu secināt, ka mums jāsaglabā šis lūgumraksts atklāts bet es biju gatavs sacīt, ka tā būtu, tas būtu slēdzams, bet nu, ja nekādas tālākas informācijas nebūs, tad to varēs slēgt pamatoties uz Eiropas komisijas atbildi. Bet ja jums ir citāds ieskats, tad paturēsim to atklāt. Tātad paturēsim šo lūgumu rakstu skatīšanu atklāt līdz uzklausīšanai, un tad mēs varam pieņemt jaunu lēmumu. Vai Tā, uh, tā var piekrist visi kolēģi. Ļoti labi, paldies. Tad šādi rīkosimies. Un tagad pārējām pie lūgumraksta numuru 0543 šķērsī 2013, ko iesniedz Somijas valstspiedrīgais Autero Henrī par attīstības traucējumiem un sociālo labklājību Somijā. Lūgumraksta iesniedzējs nav klāt. The petition is a bit special. It has not been attributed to the lūgumras patiesībā nav nonācis Eiropas komisijā. There is a, a written reply from the ir uh, Somijas sociālo lietu un veselības ministra atbilde, to mēs saņemām septembrī, pamatoties uz uzticamu informāciju, ko sniedz Somijas ministrija, lūguma raksta iesniedzēja uzrādītā problēma tiks atrisināta mazākā gada laikā, un tad, ja lūgumraksta iesniedzējs tomēr ieradīsies bez uh, īpašiem argumentiem, mēs varam šo lūgumrakstu slēgt, un tad mēs vienkārši pamatosimies uz to atbildi, ko esam jau saņēmuši. Vai varam rīkoties šādi, un tad mēs, protams, šo lūgumrakstu slēgsim pēc tam, kad atbild būsim nosūtījuši, pārsūtījuši lūgumrakstu iesniedzēm. Neredz, ka kāds iebilst, labi, tad rīkosimies šādi. Tad nākošais darba kārtības punkts ir lūgumraksts 0098 2015, ko iesniedz Itālijas valsts piedarīgā Marija Simone Bellīni. Šai Šim lūgumrakstam pievieno 31.866 parakstu par cilvēku ar invaliditāti ģimenes aprūpētājiem Itālijā. Lūgumraksta iesniedzēja ir šeit un ar prieku dod jums vārdu. Piecas minūtes jūsu rīcībā. E, grazie, buongiorno. Jum... Paldies priekšsādātāji, labdien. Mani sauc Simona Berlīni. Es esmu priekšsādātāja Nacionālai uh, organizācija cilvēku uh, e, aprūpētājiem, kas aprūpē cilvēkus ar invaliditāti. Es šeit pārstāvu 48 tūkstošus Itālijas pilsēņus, kas parakstīja šo lūgumu rakstu. Situācija ir ļoti nopietna. Šis ģimenes, kurās ir cilvēki ar invaliditāti, saskars ar lielām grūtībām. Ceru, ka īsumā varēšu jums to raksturot kāda tā ir Itālija. Vispirms vēlos sacīt, ka neesam šeit nākuši pieprasīt ekonomisku atbalstu Itālijai. Mēs vienkārši vēlamies, lai esošie resursi tiktu izmantot atbilstoši. Mūsu pamatprasība ir tāda. Itālija ir vienīgā valsts, kas nav palīdzējusi tai kategorijai cilvēku, kas ir sociāli neaizsargāti. Viņiem nav piekļuvis pamat cilvēktiesībām. Tas ir nepieņemami, ka trešajā gadu tūkstotī Eiropā civilizēta valsts neievēro pamatiesības budžeta ierobežojumu dēļ. Tas notiek Itālijā. Mēs šeit aicinām Eiropu nepievērt acis, raugoties uz dalību valsti, kas gan tiek uzskatīt par ļoti korumpētu valsti. Mēs to ar skarbumu sakām, jo mēs runājam paši par savu valsti, taču nekas netiek darīts, lai apkarotu korupciju savās institūcijās, taču vēl jau vairāk tiek aizmirsta vesela kategorija cilvēku, kuru, kuru ģimenēs ir invalīdi un arī runa par pašiem invalīdiem. Ģimenes locekļiem pašiem jārūpējas par saviem eh, cilvēkiem ar invaliditāti savā ģimenē, atbalsts ir minimāls vai tā vispār nav un ir pastāvīga šantāža. Uh, Eh, pastāv draudi, ka invalīdi tiks eh, eh, atstāti iestādēs, no, nu, no kurām neviens ārā netiek un kur apstākļi nav labvēlīgi. Un ģimenes locekļi patiesībā nevēlas atstāt savus ģimenes locekļus ar invaliditāti šādās iestādēs, jo tur būs ļoti minimāla aprūpe, cilvēki bieži vien tiek pamesti vai izmantoti un tiek arī veikti vardarbība pret viņiem. Bet par spīti tam Itālija pastāvīgi un nepamatoti vairo ekonomisko atbalstu šīm iestādēm. Tas iz, izmaksā simtiem. Uh, eiro dienā katram cilvēkam, kaut arī reāli aprūpi ir minimāla. Un jau tagad, un ir ļoti maz atbalsts tiem cilvēkiem, kas sniedz šo palīdzību mājās. Citās valstīs ir citāda tendence, tās veicina aprūpi mājās, vēlas, lai invalīdi tiktu aprūpēt mājās un atbalsta šo cilvēku ģimenes locekļus, jo tieši ģimenē var sniegt vislabāko atbalstu tas tiek veicināts citās valstīs. Itālijā šie cilvēki ir aizmirsti. 2008. gadā Itālijas tiesa atzina, ka pastāv diskriminācija. Taču mēs esam šeit nākuši runāt šo cilvēku ar, ģimenes, ar invaliditāti ģimenes aprūpētāju vārdā. Mēs vēlamies, lai Itālija apzinātos šīs situācijas nopietnību Mēs vēlamies, lai ģimenes locekļi, kuri rūpējas par saviem invalīdiem, tiek atzīti kā aprūpētāji, viņiem ir tiesības arī uz uh, atpūtu un uz veselības aprūpi pašiem, jo viņu ģimene arī, jo viņu pašu veselība arī uh, Mm, netiek atbilstoši aprūpēt, jo viņi nevar doties uz eh, slimnīcu, viņam jārūpējas par saviem invalidiem mājās, viņiem arī ir papildu izdevumi par saviem ģimenes locekļiem, kas ir invalīdi. Ģimenes, kurās ir invalīds, Itālijā patiesībā eh, nevar izmantot pamatiesības, un viņi dzīvo nabadzībā, un varas iestādes viņus vienkārši pamat. Uh, Uh, viņiem netiek sniegts nekāds minimāls atbalsts arī naktī šajās uh, invalīdu, mm, uh, šajos invalīdu aprūpas centros uh, viņiem nekāds atbalsts netiek sniegts arī brīvdienās, viņi tiek pār, pamats pilnīgi viena likteņa varā. Tā tas skaidrs, ka par šiem cilvēkiem jārūpējas viņa ģimenes locekļiem. Un bieži vien šie aprūpētāji arī cieš no slimībām, no sirds asinsvadu saslimšanām, imunitātes slimībām, saslimšanām un vēži, jo viņi vienkārši, viņiem vairs nav spēku. Starptautiskie zinātniskie pētījumi liecina par to. Īpaši vēlos pieminēt Elizabetes Blackburns Nobel prēmijas ieguvējs um, ziņojumu, pētījumu, ka šī aprūpētāja zaudēs 17 gadus dzīves. Viņu mūžs ir par 7 gadiem īsāks, jo viņiem ir jārūpējas par saviem ģimenes locekļiem. Tas ir mm, nepieļaujami. Mēs vēlamies, lai mm, aprūpētāji Itālijās gūt, Itālijā gūt atbalstu. Es vēlos norādīt, ka viņi nav juridiski uh, Uh, īpaši izdalīta kategorija. Viņi vienkārši ir ģimenes locekļi, nav tādas uh, cilvēku ar invaliditāti ģimenes aprūpētāja kategorijas. Un arī sabiedrisko domu, ar sabiedrisko domu manipulē prese, kas ir uh, privileģētos cilvēku rokās. Invalīdi tiek raksturoti kā neproduktīvi un tā tālāk. Un tāpat arī aprūpētāji tiek nomelnot. Noslēgumā vēlos, lai jūs saprast, ka Itālija ir palikusi ievērojami iepakaļ salīdzinājumā ar citām valstīm, kas attiec uz invalīdu aprūpēšanu ģimenei. Padomājiet par visiem tiem līdzekļiem, kas tiek veltīti māju dzīvnieku labklājībai. Un tomēr cilvēki nevar saņemt minimālo atbalstu saviem ģimenes locekļiem, kas ir invalīdi, un neaizmirsīsim visnabadzīgākos cilvēkus Itālijā. Mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments kaut ko darītu pret Itāliju, lai šī ārkārtīgi nopietnā situācija tiktu darīta zināma plašāk sabiedrībai, tas tiešām ir apkaunojums mūsu valstī. Mēs vēlamies, lai invalīdi un viņu ģimenes tiktu atbilstoši atbalstīt. Mēs vēlamies, lai būtu risinājums, kas attiektas visu Itālijas teritoriju. Un tādu risinājumu pat laba nav. Mēs vēlamies, lai tas tiktu īstenots ātri. Un mēs vēlamies arī atpakaļējošu pasākums, lai šīs problēmas risinātu. Tagad tiešām noslēgumā aicinu Eiropu izteikties par šiem ļoti svarīgajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums jāzina, kas notiek, par to ir valda pilnīgs klusums, un tas skaitē veselai kategorijai cilvēku, kas rūpējas par 90% to cilvēku, kam ir nepieciešama aprūpa Itālijā. Jā, ir budžeta samazinājumi um, visur, Itā, visās jomās Itālijas, taču tā, to nedrīkst pieļaut, ka tas kaitē cilvēku pamatiesībām. Paldies! Mrs. Bellini, I, I... Bellini kundze, es saprotu jūsu Uh, sāpes un es augstu vērtēju visu jūs centienus, ka jūs devāties šurp un ceļojāt uz Briselu un, protams, uh, piec minūšu uzstāšanās laiks ir ļoti ierobežots, bet mums ir ļoti, ļoti daudz lūgumu rakstu un ir tā, tik daudz pilsoņu, kas vēršas pie mums pēc palīdzību. Es jums tagad piešķīru vairāk kā dubultu laiku, kas bija paredzēts. Ceru, ka jūs to novērtējat un tagad došu vārdu komisija Magoržāta Kazlovska lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisija atzīst grūtības un izaicinājums, ar kurām saskaras uh, invalīdu ģimenes locekļu aprūpē, taču sociālās aizsardzības sistēmas pārvaldība ir saskaņā ar 155. līguma uh, pantu ir dalībvalsts kompetencē Eiropas Savienībai saskaņā ar šo pantu nav Eh, tiesības iejaukties eh, sociālo nodrošinājumu sistēmu kompetencijas, kas ir dalībvalstī. Tātad dalībvalsts ir atbildīgs par sociālo nodrošinājumu sistēmu organizēšanu. Tātad katra dalībvalsts pats var noteikt, kāda sistēma ir. Tā ir dalībvalstī, tā skaitā arī attiecībā uz pakalpojumiem, kā šie pabalsti pa, uh, tiek uh, apreikināti un izmaksāti. Eiropas Savienības tiesība aktu sociālās, no, no, sociālā nodrošinājuma lomā pārāds koordinēšanu, taču nav harmonizēšanas ilgtermiņa uh, sistēmu ziņā. Un tas pats attiec arī uz šādu invalīdu aprūpētiem Eiropas, Eiropas Savienības līmenī dalība valsts ir izstrādājušas kopīgos mērķus uh, sociālā nodrošinājuma aizsardzības komitejas kontekstā, un tas attiec arī uz ilgtermiņa aprūpes ilgspējību. Eiropas komisija var veicināt sadarbību un labās prakses piemēru apmaiņu starp dalībvalstīm un sniegt arī resursu struktūrāliem un attīstības fondiem, lai iekļautu arī apmācības un aizsardzību aprūpētē. Kā jau es, Eiropas komisija atbalsta dalību valstis, lai tās izstrādātu ilgtermiņu noteikums. Tik publicēts ziņojums par atbilstošu aizsardzību novecojušajā sabiedrība. Šajā ziņojumā tika atzīsti arī izaicinājumi, kuriem saskaras neoficiālajā aprūpētāji tika aicinātas dalībvalstis pāriet no reaktīvas uz arvien proaktīvāku pieeju. Viens no elementiem proaktīvajā pieejā ir sniegt tādu balstu aprūpētājiem, lai palīdzētu viņiem līdzsvarot e, ģimenes e, dzīvi, aprūpi un darbu. E, šo ziņu atbalstīja arī Eiropas, Eiropadomi. Kā jau es teicu, noslēgumā komisija nevar iejaukties dalībvalsts kompetencē, taču daži jautājumi tika risināti Eiropas pusgada kontekstā. Dažas valstis saņēma valstī specifiskas rekomendācijas, lai uzlabotu arī pakalpojums. Komisijai izstrādēt rekomendācijas jāņem vērā arī vispār novērtējumi par prioritātiem konkrēti dalībvalstī. Eiropas komisija Uh, sniedza atbalstu Itālijai, uh, lai tā iestrādātu citu valstu pozitīvo praksi. Paldies! Paldies! Tagad vārds kolēģiem par piedalīties šajās debatēs vēl un Raivi Lūdzu. Grazie, prezidente, jo ci tengo veramente a ringraziare. Paldies, priekšsādātāji, no sirds vēlos pateikties lūgumu rakstiesniedzējiem, kuriem E, pietika drosmes un enerģijas savākt vairāk nekā 30 tūkstošu parakstu, un kuri šodien Eiropai dara zinām šo problēmu, kas skar tik daudz ģimenes Itālijā. Mums šī problēma ir zināma. Un tā ietilpst nacionālajās politikās, uh, pēc subsidiaritātes principiem viss ir dalība valsts rokās, bet mēs arī zinām, kā šī situācija skar atsevišķu cilvēku pamatiesības, par kuriem mēs runājam šodien un eh, par kuriem Belīnī kundze mums izskaidroja, kādos apstākļos viņi dzīvo. Domāju, ka mums izdosies aizsargāt viņu tiesības uz veselību, darbu, ģimenes dzīvi viņu tiesības uz sociālo dzīvi. Ir jāveicina tādas politikas, kas ņem šos aspektus vērā. Mēs nevaram atstāt vienus pašus ikdienā šos cilvēkus, kuri ikdienā dzīvo visai sarežģītu situāciju. Es um, domāju, ka mums ir eh, jāskatā veselības, sociālās, eh, sociālā nodrošinājuma noteikums, kas attiecas uz kopēju statusu. Nereti mēs to aizmirstam, ka pastāv labās prakses, un, ja tādas pastāv, tad tās ir jāīsteno tur vai uh, jāpiemēro tur, kur tās nepastāv. Es aicinu Itāliju ņemt piemēru no citām Eiropas valstīm un īstenot jaunās prakses maksimāli drīz. Mēs zinām, ka stingrā staupības politika bija ar ietekmu uz budžetu un dalību valstu iespēju nodrošināt sociālos pakalpojumus. Taču mēs nevaram atļauties nesniegt konkrētu atbildi šiem cilvēkiem, kuri gaida spēcīgu vēstījumu no politiķiem. Līdz šim Itālijā vēl neviens nebija uzdrīkstējies ķerties pie šo jautājumu risināšanas, un es aicinu petī komiteju atstāt šo jautājumu atvērtu un nāk klajā ar aicinājumu Itālijas lēmēju iestēdēm. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Vojcehovskis, ja es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Paldies, priekšsētētāji, jums izdevās tik tiešām jūs izrunējāt manu uzvārdu, man tas ir sarežģīts, bet jums tas izdevās. Es vēlos pateikties lūgumu rakstu iesniedzējiem un, un Berlīnī kundzei par to, ka iesniedzēju uh, um, darbs ir sasniedzis Eiropas parlamentu. Turklāt es te visai labi izprotu komisijas nostāju, kāpēc jūs domājat, ka tas nav Eiropas mēroga jautājums. Mēs esam pavadījuši um, ehm, neskaitāmas stundas diskutējot par sieviešu tiesībām, seksuālo minoritāšu tiesībām, un tas ar ko uh, ar ko mēs saskaramies šeit, visbiežāk gulstas uz sieviešu pleciem, jo viņām visbiežāk nākas aprūpēt cilvēkus ar eh, invaliditāti un par viņām ir jāparūpējas. Tas attiecas ne tikai uz Itāliju, bet, piemēram, manā valstī Polijā savā laikā šis jautājums um, nonāca red, uh, uzmanības centrā, bija manifestācija, Polijas uh, pa, bija manifestācija vecākiem, kur bērni ir invalīdi, viņi praktiski okupēja Polijas parlamentu. Un Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāskata šādi lūguma raksti daudz rūpīgāk. Eiropas Savienība nav tikai ekonomiski jautājumi, bet arī cilvēciski, un mēs nedrīkstam apgalvot, ka tas ir ne Eiropas pasākums, kas jārisina tikai dalībvalstī. Ja kādu uh, iemeslu pēc dalībvalsts nespēja tikt ar visu galā, un es uzsveru, ka šeit ir runa ne tikai par Itāliju, tad mums ir jārisina jārisina jautājums no Eiropas perspektīvas un jāsniedz atbalsts tiem, kuri upurē sevi savu personisko dzīvi, lai eh, rūpētos pār saviem ģimenes locekļiem. Viņi ir pelnījuši visu cieņu un atbalstu ne tikai no um, valsts, bet arī no Eiropas Savienības. Uh, respektēt cilvēka cieņu ir eh, aug, viena no augstākajām vērtībām. Tas ir jāpaturprātā. Un liels paldies lūguma raksta autoriem, kuri eh, darīja šo jautājumu zinām Eiropas parlamentam. Paldies, turpina priekšsēdētāja vārds Rosai. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties lūguma rakstu iesniedzējiem par problēmas izklāstu. Es domāju, ka ir divas daļas. Viena daļa ir puse ir aprūpētāji, kas attiecas uz jebkuru atkarības eh, vai invaliditātes gadījumu. Un šeit es atbalstu eh, komisijas viedokli, tā ir nacionāla kompetence. Spānijā, piemēram, ir pieņemts likums par Uh, personām ar atkarību, kas ir ļoti labs likums, kur persona ar invaliditāti var izvēlēties starp aprūpētājiem vai aprūpas iestādi atkarībā no to, ko konkrētais cilvēks vai ģimene lemj. Bet nosakot aprūpi personām ar atkarību, ar invaliditāti, Eh, par aprūpi, tā ir pilnīgi nacionāla kompetence, un es piekrītu šeit subsidiaritātes principam, tas nav Eiropas Savienības jautājums. Cits jautājums ir par cilvēktiesībām. Ja ir kāda grūtības ar piekļuvi, ja Turklāt Itālija ir parakstījusi cilvēktiesības, cilvēktiesību eh, konvenciju personām ar invaliditāti. Ja nav korekcijas nodarbinātībai, eh, piekļūst digitālajai um, tirgumu un tā tālāk. Tad, lūk, šī te plaisa jau varētu būt Eiropas jautājums. Bet tas attiecas mazāk uz aprūpētājiem. Pēdējais komisijas sacītais man šķita pareizi attiecībā uz to, ka mums vajadzētu nosūtīt Eiropas semestri ieteikums Itālijai un arī apmaiņa ar vislabākajām praksēm ir nozīmīga, lai Itālijas valdība eh, varētu uzzināt tos labos piemērus un prakses, kas pastāv Eiropā, lai atbalstītu aprūpētājus. Ir ļoti daudz eh, piemēru, ir daudzi reģioni, reģioni, taiskaitā Spānijā, e, kas e, strādā ar šiem jautājumiem, piemēram, e, ap, kursi aprūpētājiem, atbalsta stiekšanai, vārdu sakot, apmaiņa ar vislabākajām praksēm. Paldies! Turpina priekšsādātāji, šis temats attiecas uz ikvienu, varbūt tāpēc, ka vai nu mums praktiski visiem ir kādi vecāki radinieki, vai arī tāpēc, ka mēs visi novecojam, mēs visi ar to esam saistīti, un es redzu, cik daudzi kolēģi grib izteikties. Tagad vārds deputātam Marijasam pēc tam. That, I I Pēc tam. Pēc tam es domāju, es sarakstu. Jā, jā, Albion, jūs esat, sar, jūs esat sarakstā. Es liekšu šo sarakstu, jo man ir tāds iespējas, ka nākošais darba kārtības punkts prasīs daudz laika. Marijas kungs, vārds jums. Iesākumā vēlu apsveikt lūgumrakstiesniedzēju par viņa lielo kampaņu, kas viņiem ir izdevusi. Viņi ir savākuši vairāk par 35 tūkstošiem parakstu. Tas liecina par to, ka šis ir svarīgs temats, tas attiec uz Itāliju, taču, domāju, tas attiec arī uz citām Eiropas Savienības valstīm, jo šis izvirzītais temats ir svarīgs. Es uzskatu, ka tas, uh, šis lūgumraksts ir mūsu lūgumraksts komitejas kompetencē. Runāšu par to, uz ko atsaucās lūgumraksta tiesniedzēja. Viņa minēja, ka ar vien samazinās finansējums Itālijas budžetā uh, attiecībā uz sociālo jomu. Līdz ar to daudz mazāk līdzekļi ir pieejami sociālajos pabalstos, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas tiek aprūpēt mājās. Līdz ar to šis temats ir nepārprotams saistīts ar budžetu veidošanu, ar taupību taupības pasākumi. Un jautājums ir šāds. Vai jūs ar vienu uzskatāt, ka tas ir Itālijas komitejas jautājums un Eiropas Savienība neatiec? Šis temats attiec uz Itāliju. Un arī Itālija uh, ir pakļaut problēmu, pro, programmai, kuru nosaka ECOFIN darbībai Itālijas budžetu nosaka ECOFIN, visu valsts budžeti tiek noteikti ECOFIN. Un, tas, un šis process, protams, sākas no ieteikumiem Eiropas komisijā, eh, no ieteikumiem, eh, kurus dalībvalstīm eh, nosaka Eiropas komisija. Tātad tas ir slavenais Eiropas pusgads, par kur spriedām arī uh, Strasbūrā, līdz ar to arī uh, ECOFIN secinājumi uh, nosaka budžetu katrā Eiropas Savienības dalību valstī, kāda ir mēķi un kam šos līdzekļus var veltīt. Tātad šeit ir Eiropas Savienības rīcība, kas ietekmē sociālo jomu dalību valstīs. Un ja šie, um, šī ietekme nozīmē to, ka ir mazāk uh, sociālo pabalstu Itālijā. Man šķiet, ka šis jautājums ir lūgumās komitejas pārziņā, jo šeit mēs runājam par Eiropas Savienības darbības jomu, bet šeit ir Eiropas Savienības darbības joma, jo budžeta samazinājumi ir izvirzīti kā prasība arī Itālijai, pamatoties ekofinu lēmumiem. Tātad šis temats uz mums attiec, nepārprotam šis lūgumraksts jāpatur atvērts, nepārprotam mums ir mm, jāsako arī lūgumraksta iesniedzējas ieteikumiem un kolēģis Evis sacītē, un šis temats var arī attīstīties tālāk citās valstis. Es jau minēju, ka Grieķija īpaši memorandu valstīs jau konkrēti ir noteikts, e, kurp dosies un cik lielā mērā būs šie, e, cik liela būs šie pabalsti, algas un e, pensijas, jo trojka nosaka, kādi ir noteikumi, un tad tur vienkārši valstis tiek piespiestas rīkoties tā, kā trojka vēlas, citādi netiek saņemts aizdevums. Uh, Tātad šāda ir situācija Grieķijā un līdzīgi arī Itālijā. Tāda ir ekofin lēmuma ietekme, un līdz ar to šim līgumrakstam jāpatiek, jāpaliek atvērtām, un mums būtu jānosūta vēstuli ne tikai par labajo, labo praksi, bet šai vēstulē mums arī jānosaka, ka ir jāatbalsta cilvēki ar arī īpašām vajadzībām un jāatbalsta arī sociālā pabalsta Itālijā un citās valstīs. Tas, protams, būs politisks vēstījums, kā saprotat, taču šādu virzību ir jāsniedz mūsu lūgumrakstu komitē. Paldies. Thank you. Mrs. Albion. Paldies, Sarbion kundze. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties lūgumu rakstiesniedzējai par to, ka šis eh, jautājums ir iesniegts eh, mūsu komitejā. Nu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs. Man nebija zināma konkrētā eh, Itā, Itālijas situācija, bet pēc iesniedzējas uzklausīšana tad man prāt jautājums par invalīdu aprūpētājām ir Eiropas eh, līmeņa jautājums. Kādreiz Spānijā tika izmaksāta kvota eh, ģimenes eh, aprūpētājām, bet pēc tam šīm aprūpētājām 13, no 13. gada ir jāmaksā sava sociālā nodrošināšanas kvota, kā Lūk, tā kā ir ļoti daudzas cilvēki, galvenokārt sievietes, kas aprūpē atkarīgos ģimenes locekļus, nu, viņiem tām ir jāparādz cienīgi apstākļi. Runājam mēs šeit gan par Spāniju, gan par Itāliju, gan citām Eiropas valstīm. Savukārt citās valstīs, pateicoties šī stingrās austeritātes politikai, ko ir noteikušas nedemokrātiska Eiropas institūcijas, ir noteikušas citus resursus personām ar invaliditāti. Tāpēc Manuprāt, šis temats ir jārisina Eiropas līmenī, ka nedrīkst nekādā ziņā šo lūgumu rakstu slēgt, jo mēs runājam par pamatstiesībām, personām ar invaliditāti, par darba tiesībām, tāpēc šim lūgumu rakstam ir jāpaliek atvērtam. Paldies! Mr. Terika Bras. Nākošais runātājs Terika Bras. Eh, signora Bellini, sarò breve. Lei ha... Es izteikšos īsi, Berlīnī kundze. Jūs eh, aprakstījāt visai dramatisku situāciju. Tālāk. runājot par to, ka tā ir ikvienas dalībvalsts atbildība. Atsevišķas atbildības tiek risināts ļoti atbildīgā veidā daudzās valstīs citas bezatbildīgi, un tas ir ļoti žēl. Šeit ir runa par pamatiesībām, un tās attiecas uz Eiropas Savienību. Ar vai bez komisijas parlamentam ir jāvēršas pie Itālijas valdības, lai saņemtu pozitīvu reakciju. Šeit es domāju konkrētu pozitīvu reakciju, jo eh, Marīna Alviolieva atsaucās uz aprūpētājām Spānijam, taču eh, atkarības likums, ko nosauca draudzene Rosais Taras, mm, nav pietiekami. Mēs varam pieņemt likumus par atkarību, par neatkarību, eh, par visu kaut ko, taču, ja mūsu rīcībā nav resursu, tad mēs galā netiksim. Tas ir jānorāds. Un tāpēc es pilnīgi noteikti piedāvāju neslēgt logumrakstu un atstāt to atvērtu. Paldies! Nākošais runātājs deputāti Kavesona. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateiktos no visas sirds lūguma rakstiesniedzējai par šo tematu kā jau komisija norādīja, un varējām to sagaidīt, ka tā nav Eiropas komisijas kompetences, citu atbildi negaidīju, taču tā ir nepieciešamība un realitāte, un so, sabiedrība pieprasa jaunas tiesības un pasākumus, eh, un Mums, Eiropas Savienībai, parlamentam ir jāatbalsta un jābūt aiz šīm prasībām. Mūsu pienākums ir mudināt Eiropu, la, uh, risināt lietas, ko no mums pieprasa sabiedrība. Un, manuprāt, pietrūkst pietiekamas politiskās gribas pareizai interpretācijai. Bez tam gribu pasvītrot vienas valdības un viena eh, cilvēka rīcību, kurš bija ar redzējumu nākotnē, atvēra durvis Eiropā un pasaulē, un šeit ir runa par uh, sociālistu valdības eh, vadītājs Apatero, kurš uzsāka likumu par līdztiesību, pret vardarbību eh, ģimenē, uz pār eh, viena dzimuma cilvēku uh, laulībām un arī apstiprināja likumu personām par personām ar atkarību, kas ir nozīmīgs, kas bija jāattīsta un kas nozīmēja politisko gribu. Uh, Politiskā grība skār 80 tūkstošu sievietes šajā gadījumā, kuru darbs pirmo reizi tika atzīts. Bet, kā jau es sacīju, tā bija politiska grība, jo šeit mēs rēķināmies ar tādiem apgabaliem kā Andalūzija, kur ir paredzēti papildu pasākumi šo pasākumu attīstībai. Tāpēc es gribu vēlreiz norādīt to, ka No mums tiek prasīta sociālā Eiropa, kas ir atšķirīga no tās, kāda ir, un ka mēs nevaram slēpties tikai tā, ka neesam kompetenti šajā jautājumā. Vajag eh, eh nodrošināt eh, apmaiņu ar labajām praksēm. Labā prakse mums pastāv Spānijā, mums ir jāveicina sociālā Eiropa, un rakstiski no komisijas jāpieprasa interpretēt jautājumus par sociālo Eiropu, ko no mums pieprasa sabiedrība. Paldies! Mr. Nart. Nākošais runātais deputāts Nārts. Pa, deklarācijas un likumi balstās uz eh, darbību iespējamību un eh, sacījā. Eh, Tie rīkābras nevar pieņemt likumu bez resursiem un iespējām. Es gribētu lūgt, tā kā mēs esam Eiropas parlamentā, nevis lai um, proklamētu katras partijas slavu. Mums ir eh, jāatbrīvojas no pašpropagandas un jānonāk pie eh, Eiropas kritērijiem, kas ir eh, piemērojami viscaur. Thank you very much. That concludes my list. Liels paldies. Līdz ar to visi runātāji ir uzstājušies, kas bija ierakstīti manā sarakstā. Šī lieta ir ļoti svarīga. Es saprotu, ka lūgumraksta iesnācēja vēl kaut ko vēlas sacīt, bet nu pilnīgi un absolūti stingri, ne vairāk kā vienu minūti. E- vienu lietu vēl vēlos piebilst. Itālijā atšķirībā no citām valstīm, kur ģimenes locekļu aprūpētāji tiek uzskatīti par uh, īpašu kategoriju. Ir citādi. Itālijā juridisks, juridiska koncepcija aprūpētājiem vispār nav. Mēs jau gadiem ilgi pieprasām uh, lai šāda kategorija tiktu juridiski izstrādāta, bet taču gadu laikā patiesībā situācija tikai pasliktinās. Mm, cilvēks ar nopietniem, ar, no, ar lielu in, smagu invaliditāti, 90% invaliditāti, Mm, ir tāds, kas noteikti jāaprūpē, taču viņu aprūpētājiem nav nekāda īpaša statusa. Mē, nav īpašu minimālo cilvēku tiesību. Gadiem ilgi mēs esam pieprasījuši, lai šādas tiesības tiktu piešķirtas, taču šī doma tika noraidīta, jo Itālijā aprūpētāja jēdziens vispār nepastāv. Es saprotu, ka Eiropa nevar iejaukties nacionālajā politikā, taču uh, Eiropa vismaz varētu eh, vairot informētību par to, ka Itālijā šīs juridisks, šīs legāls koncepts nepastāv, visur citur tā, tāds iedziens pastāv, bet Itālijā nē. Tātad līdz ar to aprūpētēm netiek nodrošināts pamats tiesības, cilvēktiesības. Paldies! Lielas paldies, saka priekšstādātā, kā mēs zinām, turpina priekšstādātā sociālā nodrošinājuma veselības izglītības joma ir subsidiaritātes principa pārziņā. Mēs visu to labi zinām, taču šeit daži kolēģi ir izteikušies par to, lai šo lūgumrakstu paturētu atklāt. Mēs to atvērs, eh, paturēsim atklāt, taču patiesībā mūsu rīcības spēja ļoti ierobežot. Mēs jums jūtam līdzi, ir komiteja Eiropas Savienības līmenī dalībvalstīm, kur ir izstrādāti kopīgi mērķi ilg, ilgtermiņa aprūpēji. Šī ir SPC komiteja. Es ierosinātu nosūtīt šo lūgumrakstu informāciju šo komiteju, un arī mēs varētu rezumēt to, kas tika uh, teikts šī sanāks laikā šajā komitejā, lai vairotu informētību par to, ka šo pēcpusdienu mēs šo tematu šajā komitejā skatījām. Un kā kolēģi ir lūguši, lai šis lūgumraksts uh, paliktu atklāts, tas paliks atklāts, tā kā neviens neizteicās par lūgumrakstu slēgšanu. Manā skatījumā es gan labāk būtu gribējis slēgt šo lūgumrakstu pēc tam, kad uh, pēc būsim nosūtījuši šo vēstuli, taču neviens to nav ierosinājis. Nu labi, tad darīsim tā, kā es sacīju. Labi? Evi kundze, lūdzu. Una precizazione. Eh, Paldies. Es tikai gribēju precizēt, es piekrītu jūsu sacītēm. Es uzskatu, ka mums ir jāraksta SPC sociālajai komitejai. Taču vēlos, lai mēs uzrakstītu vēl vienu citu vēstuli vai arī vismaz eh, tieši komunicētu ar Itālijas pārstāvniecību. Manā skatījumā tāda būtu pareizā rīcība, tāda uzrunāt Itālijas pārstāvniecību. Labi, saka priekšsēdētā, tā tad vēl citu vēstuli nosūtīsim Itālijas pastāvīgai pārstāvniecībai Briselē, un tur mēs aicināsim uh, pārņemt uh, citu dalībās labo praksi, kā jau dzirdējām, un tā, lai. Mm, būtu sociāli atzīta kategorija aprūpētājiem Itālijam, nu, iespējams, lai viņi saņemtu arī apmācību vai ko citu, kas nepieciešams. Labi, tad šādi rīkosimies ļoti labi, līdz ar to pateicos lūguma rakstu iesniedzējiem, ka viņi e, ceļoju uz Briseli un piedalījos šai sanāksmē pēcpusdienā. Tātad tagad pilnīgi mainīsim tematu, pāriesim pie 17. darba kārtības punkta. Tur ir vairāk lūgumraksti. raksti. 1013 ehm, šis lūgumraksts un ir daudz vēl citu numuru, tos es visus ne, neminējuši, bet ir runa par jaudzimušo zādzību Spānijas slimnīcās un par attiecīgo iestiešu nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu. Šādas lietas mums ir um, lūgumrakstu iesniedzēju šajā telpā. Došu jums visiem vārdu. Vispirms man Šesko Gonzāles Vilsēna, kurš pārstāv vairākus lūgumrakstus. E, lūgumraksts 1772 šķērsvīt 2012 un aicinu jūs runāt neilgāk kā 5 minūtes. Es tiešām negribētu te tā eirokrātiski vicināt savu pulksteni. Es arī negribētu tādu satraukumu radīt. Bet vēlos uh, sniegt iespēju izteikties arī citiem lūgumrakstiesniedzējiem, tad lūdzam vairāk kā 5 minūtes. Vārds jums. Paldies. Muchísimas gracias. Sveicināti. Liels paldies par iespēju uzkla... dot iespēju uzklausīt eh, it īpaši māšu balsi un vispār vecāku balsi par nopietnu problēmu par desmit gadu garumā nolaupītiem bērniem. Šeit mēs saskamies ar starptautisku noziegumu, kas skar vairākas Eiropas valsts Spānijā. Gadu garumā ar pilnīgu valsts vienbalsības simtiem tūkstošu bērnu tika nolaupīti, kas šodien ir ar citu identitāti. Daudz no viņiem ir margināļi pamatā Kanārijas salās un dzīvo kopienā, ko dēvē par eh, kolektīvu bez identitātes. Eiropa nevar palikt eh, vienaldzīga pret to. Eiropa ir ar eh, būtisku atbildību, jo šis jautājums iet pār robežām. Gadu garumā daudz bērnu un pamatā meitenes tika eksportēti no Spānijas, pēc eh, iepriekšēja lūguma. Tas tā ir cilvēktirdzniecība ar eh, neaizsargātām būtnēm, un Eiropa nevar novērst acis no tā jo citādi to var uzskatīt par sabiedrotajiem starptaut eh, pārobežu noziegumam. Mēs neesam ieradušies šeit, lai raudātu, bet ar konkrētiem priekšlikumiem, lai reizi par visām tiktu uzsāktā mašinērija, kura varētu palīdzēt pamatām mātēm, kuras meklē savus bērnus, piešķirt viņām cerību, kura nepastāv. Jūsu priekšā ekrānā ir redzama persona, kura eh, jūs lūdz atzīt viņa identitāti. Šīs personas vārdu es nenosaukšu, tas ir marģināls. Viņu situācija tāda ir dēļ Spānijas valsts vienaldzības dēļ gadu garumā. Šis cilvēks atradās eh, bāreņu patvērsmē Kanāriju salās, tika izmest uz ielas bez identitātes eh, un Tagad es aprobežos eh, tikai ar to, ka nolasīšu priekšlikumus, kuri, eh, kurus mēs gribētu piedāvāt šai komisijai. Komisija, komitijai ir jānosūta divi, divas prasības. Pirmā Vatikānam, kas Eh, gadu garumā nepieļauj upuriem piekļūt saviem dokumentiem, kas pamatā atrodas baznīcas eh, arhīvos saskaņā ar nolīgumu starp Spānijas valstu un Vatikānu. Šie arhīvi tiek uzskatīti par privātiem, neraugoties uz to, kā tajos ir ļoti būtiski dati lai konstatētu manipulācijas, kas ir veikts ar šīm identitātēm. Tālāk, ka tiek eh, pieprasīts eh, katoļu baznīcas eh, hierarhijai bez kavēšanās atvērt baznīcas arhīvus, kuros tiek uzglabāti upur personas dati un tie apstākļi, Eh, kas attiecas uz personām, gan viņu mātēm, dzemdībās, gan jaundzimušajiem ģimenes eh, cieš no šīs drāmas, un tām ir vajadzīgs atbalsts šajā situācijā un jādod iespēju uzzināt faktus. Tālāk, bez skavēšanās aicināt Spānijas valsti atzīt upuru eh, situāciju, nodrošināt īpašu atbalstu un pieņemt nepieciešamos standārtus šim nolūkam. Otrkārt, lai bez skavēšanās tiktu uzsākti administratīvi un procesuāli pasākumi, lai varētu izmantot eh, un saņemt nepieciešamos dokumentus no eh, slimnīcām, gan valsts, gan privātajām, kuriem savā laikā ir bijusi eh, saistība informācija par šiem noziegumiem. Treškārt, lai bez kavēšanās un sadarbībā un koordinējot rīcības ar upuriem tiktu izmantoti visi tehniskie līdzekļi, lai tiktu izstrādāta ģenēt, neatkarīga ģenētisko um, datu bāze. Ceturtkārt, lai tiktu iz, paredzēta īpaša tiesiska līnija, lai sadarbībā ar upuru pārstāvjiem varētu pārbaudīt eh, denonsētos faktus un viņu pārstāvi uz, uzsāktu attiecīgas darbības. Un piekārts, lai tiktu izveidotā kvalificēta neatkarība taisnības komisija, kas labotu šo smago pagātnē pieļauto kļūdu apzinoties tos apstākļus, ko ir atstājis totalitārais režīms un kuri vēl līdz šim laikam nav uh, apzināti. Mēs nevaram pieļaut to, ka eh, Franko laikā praktizētā bērnu nolaupīšana eh, paliktu nesodīta, ka šāda situācija ir palikusi bez atrisinājuma, bet es eh, vēlos arī uzrunāt šīs komitejas pilsonisko atbildību, lai bez kavēšanās tiktu uzsākta šīs prasības, lai Spānija kļūtu par eh, piedienīgu valsti, kāda šodien tā nav. Paldies! Thank you very much. And now uh, the floor goes to the... Paldies. Nākošais runātājs Davids Erelasaro, kurš pārstāv lūgumrakstiesniedzēju Edvardo Rahā. Viņš ir priekšsēdētājs um, valsts asociācijai nolaupītajiem bērniem. Un mēs ieslēdzam pulksteni. 5 minūtes, nevairāk. Paldies! Esiet sveicināti un paldies par šo iespēju. Es pat neizmantošu visas 5 minūtes, izteikšos ļoti īsi, e, jo turklāt e, pirmkārt atbalstu tikko to, ko sacīja Francisko Gonzales. E, es pārstāvu Edvardo Raju un arī piekrītu viņa sacītajam. Es nes, nesniegšu visus oficiālos skatļu, skaitļus, bet tos, eh, kas ir no asociācijas, kurus pārstāvu. Eh, šeit ir 2200 asociēto biedrību, ir sagatavotas 1800. Um, asto, sūdzības, no kuriem daļa ir arhivētas. Sakrā to, ka nav iespēju izmeklēt, un vai valdība un valsts ir e, iesniegus, nodevusi upuriem nepieciešamos e, rīkus, Tā tas nav, ir situācija pavērsta otrādi, upuriem ir pašiem jāmeklē iespējas izmeklēšanai un jāiesniedz pierādījumi. Tāpēc, kā jau teica Francisko, ir nepieciešams atvērt arhīvus un jādrošina piekļuve dokumentiem, bez kuriem šos noziegumus nevar kvalificēt. Jo pagaidām eh, nenotiek ne Eh, mirušo ekshumācijas, ne DNS izņemšana. Situācija ir tā, ka tie, kuri ir aiz, aiz, tiem, kuriem ir aizdomas, kā viņu dzimušais bērns ir dzimis nedzīvs, lai to pierādītu, ka tas ka attiecīgā DNS ir viņu, šiem cilvēkiem pašiem ir par pierādījumu iegūšanu jāmaksā. Tā kā viņu rīcībā nav nepieciešamo ekonomisko līdzekļu, tad visi jautājumi vēl aizvien paliek arhivēti. Tāpat īsos vārdos um, piebildīšu, ka es atbalstu tās pašas prasības, ko sacīja iepriekšējais runātājs. No manas puses tas ir viss. Being... Paldies! Un paldies, ka izteicāties tik īsi. Tālāk nākošais runātājs ir Ana Kleto. <clears throat> Buenas tardes. Sveicināti, esmu Anna Kveto, esmu priekšsēdētāja asociācijai upuriem nes, eh, pret nesodāmību bērnu nozvušanām. Runāšu par to, ko mēs tautā saucam nolaupītie bērni. Neviens mums nevar atgrie, atdot mūsu bērnus, bet neskaidrība, kas paliek, ir ļoti lielas sāpes un katru minūti no mūsu dzīves pārvērš par nepārtrauktu meklā, meklēšanu. Šie pārkāpumi attiecas ne tikai uz mūsu politisko pagātni, bet arī uz neseniem faktiem jau, kad Spānija bija pilntiesīga apvienoto nāciju un Eiropas Savienības dalībvalsts. Šo realitāti neapzinās starptautiskās institūcijas, un ir paredzējusi juridisku ietvaru 15. marta pieņemtajā, doku, pieņemtā dokumenta pirmajā pantā, un, apvienoto nāciju delegācija, kas apmeklēja Spāniju 13. gadā, konstatēja, ka Spānijas um, krimināla kodeksa un ANO konvencijas otrais pants neatbilst. Šīs atšķirības atstāja juridisku neskaidrību tūkstošiem Eiropas pilsoņu. Mūsu likumdošana līdz 87. gada civil kodeksa reformai Eh, uzskatīja par piedzīvošu cilvēku tikai pēc 24 dzīves stundām. Līdz tam viņš tika uzskatīts par um, augli. Eh, kā var. Eh, kā var noteikt identitāti? identitāti personai bez civilas identitātes. Situācija ir sarežģīta un nebūs iespēju eh, labot šo situāciju. Tāpat ir jānorāda, ka eh, daudzi bērni piedzīvojuši drāmu, kad viņu pameta viņu māte mātes. Mēs vēlamies skaidrību vecākiem, un tad, kad mūsu gadījumi tika prezentēti Spānijas senātā vairākās parla autonomajos parlamentos, tika secināts, ka ne, ir jā, kā prasi, prasības un sūdzības visā valsts teritorijā ir Eh, kolektīvas histērijas eh, augus. Vēlāk, 14. Eh, gadā tika ziņots, ka teiks veikti pasākumi, lai novērst tādas traģēdijas kā bērnu nolaupīšana. Ļoti daudzās sūdzībās ir nosaukti tie paši ārstu, vecmāšu un mūķiņu vārdi bet nereti fakti tiek izlaisti vai apvērsta loģiskā secībā. Notiek dokumentu falsifikācija, kas ir visai izplatīta. E, piemēram, gribu nosaukt mūsu asociācijas vicepriekšsēdētāju, kuras dēla dzimšanas un nāves dati Eh, parādās divus gadus pirms eh, vispār viņa dzemdēja. Tālāk datu aizsardzības eh, likumi mūsu gadījumā apdraud mūsu tiesības piekļūt dokumentācijai. En las madres luchemos con toda nuestra alma por recuperar nuestros. Mātes cīnās par to, lai atgūtu informāciju par saviem bērniem, tāpēc mēs esam devušies uz Eiropu, lai pieprasītu taisnīgumu. Mūsu bērni ir pilntiesīgi Eiropas pilsoņi. Ikvienam e, e, cilvēkam tas ir skaidrs. Noslēgumā gribu teikt, ka lai triumfētu e, ļaunums, e, ir jāpanāk tas, lai labie cilvēki nedarītu neko. Paldies! Thank you very much. I... Paldies! Un manos dokumentos ir teikts, ka jūs nolasīsiet runu, vai tā bija domāta šī vai cita runa? Cita runa ko būtu iesniegusi Marija eh, de las Mercedes Bueno Morales. Lūdzu. To nolasu Alumbra priekšsēdētājas vārdā. Tā ir māte, kura meklē savu bērnu un kura ir slima. Man sauc, mani sauc Marija Bueno. Esmu Alumbra asociācijas priekšsēdētāja uzstājos eh, jūsu priekšā ar pārliecību un pateicību, ka tiek uzklausīta. Spānijā ir jāveic reāla efektīva izmeklēšana. Iespēja uzstāties jūsu priekšā dod mums iespēju uzrunāt justīciju. Justīcija mūsu valstī netiek piemērota, regulāri tiek arhivēti gadījumi ar nolaupītajiem bērniem, tiek izmantots noilguma arguments, un mums nav iespēju uzzināt informāciju par piederīgajiem. Mēs esam sašutuši klusēšanas sakarā, un eh, valsts varas mēģina šādu klusēšanu veidot ap mums. Mēs esam upuri. Turklāt mēs nespējam atgūt atmiņas pār to, ko esam dzīvojuši kopā ar saviem bērniem. Mums ir atņemta daļa mūsu dzīves un atmiņas. Esmu izmisumā redzot to, ka tiesiskā valsts ir. Mm, tiesiska valsts ir pārveidojusies par tukšu jēdzienu un netiek šis un netiek piemērotas un īstenotas valsts un starptautiskās tiesības. Mēs tās mātes, kurām bija tā nelaime saskarties ar personām, kas mums atņēma mūsu bērnus, lūdzam atbalstu no lēmē iestādēm. Tie, kuri veidoja šādu kriminālu attieksmi, pieļāva tūkstošiem bērnu izzušanu visā Spānijā. Mēs esam tūkstošiem mātes no dažādiem geogrāfiskiem apgabaliem, stāstām pasaulē vienu notikumu attiecībā uz bērnu nolaupīšanu. Mēs esam izmisuši saskaroties ar šo netaisnību. Mēs saskaramies ar meliem, ar tukšu um, runām no valsts iestāžu puses. Mēs skumstam par mūsu pazudušajiem bērniem kopš dienas, kad laidām viņus pasaulē. Par viņiem neviens neatcerās. Mēs vēlamies, lai tiktu atgrieztas atmiņas par viņiem caur demokrātiskiem instrumentiem. Spānijas kapsētās ir ļoti daudzi uh, Eh, bērni, kas tika pārdoti, nolaupīti un aizmirsti, kā tas bija mūsu gadījumos. Ir pienācis laiks uzzināt taisnību par šiem bērniem. Tas ir ļoti nozīmīgi mums mātēm un aicinām jūsu solidaritāti, mēs vēlamies uzzināt taisnību. Esam pateicīgas tiem, kuri augstcirtīgi veltīja laiku strādājot pie mūsu jautājuma. Tāpat lūdzam jūs atcerēties, ka ir daudzi gadījumi, kad taisnība atrast ir ļoti grūti, tāpēc mēs lūdzam un aicinām jūsu atbalstu. Mēs cīnīsimies par taisnīgumu. Mēs vēlamies zināt, kur atrodas eh, mūsu nolaupītie bērni. Mēs turpināsim strādāt soli pa solim. Un pakāpienu pa pakāpienam derechos humanos de todas nosotras. Suplicamos ayuda. Un mēs lūdzam palīdzību. Ir jāpalīdz at, atrast mūsu bērnus, mēs lūdzam jūsu atbalstu, un mēs esam atkarīgi no jums, institūcijām, tiesnešiem, politiķiem, intelektuāļiem un no visas pasaules pilsoņiem Visiem mēs eh, vēlamies darīt zinām mūsu saucienu pēc eh, palīdzības, lai mēs varētu izmantot iespējamos līdzekļus. Mums ir nepieciešami, nepieciešams atbalsts, lai mēs varētu spērt soli uz priekšu, lai bērnu nolaupīšanas upariem, upuriem būtu iespēja. Jūs esat mūsu pārstāvji, pilsoņi. Un šeit ir runa par mātēm, tēviem, brāļiem, māsām, kas visi vienlaicīgi ir dēli un meitas, tāpēc jūsu atbalsts mums ir nepieciešams. Pat ja esmu naivais uzticos jums, un es zinu, ka mums ir jārīkojas kopā un jāstrādā viena mērķa vārdā. Es nebaidos teikt pasaulē, kā jūtos, un arī jums es varu lūgt, lai atbalstāt mums meklēt mūsu bērnus, kamēr mēs dzīvojam šai pasaulē. Uh, lūdzu jūs izmantot šo iespēju, lūgt jums apvienot pūliņus, atbalstīt visus cilvēkus, kas bēg no šausmām, no nāvis, no Sīrijas. Much, much Vai no iecaka priekšsēdētāji, bet es nevaru atļaut jums vairs turpināt, mēs jūs jau esat uh, pārsniegusi atvēlēto laiku. Paldies! Bye. Tālāk vārds eh, tiek dots eh, nākamai iesniedzēji eh, Rūtai Annai Appelbī. Mans, man lūgumraksta mērķis ir informēt lūgumraksta komiteju par manu pirmo bērnu, kurš 92. gada decembrī piedzima Spānijā. Es esmu Britu pilsone, mans vīrs ir Britu pilsonis. Uh, Un tas ir kaut kas tāds, kas eh, ir pārobežu, ar pārobežu ietekmi. Esmu māte, kur meklēju patiesību. Kā es minēju, 92. gada decembrī mans bērns eh, piedzima. Tas nav tik sen atpakaļ. Šogad mans bērns, ja ir joprojām dzīvs, ir 23 gadus vecs. Mans, man grūtniecība noritēja ideāli. Bērns piedzima vesels dzemdības tika stimulētas, tika kontrolētas un vairāk kā, kā pēc 16 stundām ārsti izlēma veikt ķeizaru griezienu narkozē. Mans bērns piedzima vienos 20 naktīs, vispārējās narkos dēļ sāku pamosties tikai pusseptiņos no rīta, es pat nedabūju eh, redzēt savu bērnu, kur iznēsāja deviņas mēnešus. Nākamajā dienā mans vīrs informēja mani par sliktajām ziņām, ka mans bērns esot miris, neizskaidrojami. Pa, eh, paši ārsts sacīja, ka tas nav izskaidrojums. Neskatoties uz entējiem prasībām, mums ne, neļāva redzēt bērnu pēc eh, tā nāves. Uh, Tas atstāja absolūtu vakumu manā dzīvē. Nekad nedabūju redzēt pat bērnu, kur iznēsāju. Es sēroju 19,5 eh, gadus, vairāk vai mazākā mērā, bet 2012. gada februārī situācija Spānijā tika man izskaidrota, to darīja Spānijas eh, paziņa, zinot, ka es dzīvoju apvienotā karalistē, viņa uh, pieņēma, ka es nezinu par skandālu, kas nāk klājā, nāca klājā Spānijā, bet tad viņa sāk informēt par šādiem gadījumiem ziņās, jo katru reizi, kad viņa uh, redzēja ziņā šo sižetu, viņa padomāja, tas tieši tas, kas notika ar rūtu. Tur tika aprakstīti gadījumi no 60. gadiem. Un es varēju lielā mērā identificēties ar šiem gadījumiem. Aprakstītais bija identisks tam, kas notika ar mani. Medicīna virzās uz priekšu, kā 30 gadus vēlāk dzemdības noritēt eh, tieši tāpat kā iepriekš. Pēc tam, kad es konstatēju eh, šo jauno situāciju, man bija jāsamierinās ar neziņu. Dzīvot ar neziņu ir ļoti grūti savā ziņā sērojot bija pat vieglāk, jo es zināju, kas man ir jāpārvar. Es varēju nolikt puķes, es varēju atcerēties vismaz eh, grūtniecību kā tādu. Bet tad, kad radās bažas, es to vairs nevarēju darīt. Izskatījās, ka man dzīve bija kā puzli, kas eh, tika izjaukta un vairs nav, nav saliekam kopā. Nākamajā dienā skatīt lietas, kas man palikušas no Ehm, dzemdībām un licence apbedīšanai bija palikusi neaizpildīta, tukša. Tas jau uzreiz radīja trauksmes signālus. Es eh, Ziemeļjorkšīrā devos uz policiju, ziņoju par to kā par noziegumu, lai iekustinātu lietas. Vietējā policija daudz izdarīja, lai e, panāktu izmeklēšanas uzsākšanu. Tas tika pārsūtīts Skotlandjārdam, vēlāk Interpolu Interpol izmeklēšana ilga trīs nedēļas. Es biju pilnīgā šokā dzirdot, ka izmeklēšana ir beigusies. Tā bija izmeklēšana, kas pilnībā balstījās uz slimnīcas ziņojumu, kuru sniedza pati slimnīca, kas tika apsūdzēta. Neviens netika intervēts, pat mani neintervēja. Tomēr Interpol Madridē lēma, ka ir pietiekami pierādījumi, lai apgalvotu, ka nozieguma nav. Saņēmu ziņojuma uh, kopiju, 107 lapspuses. Bez medicīniskām zināšanām vienkārši palasīju nesakritības, kas e, šeit parādās. Mana ziņojumā bija vairāk kā 150 nesakritības, kuras es nosūtu Interpol birojam Madridē, bet uz to nesako nekāda reakcija. Piemērs. Slimnīcas e, ziņojumā parādās četri atšķirīgi nāves laiki. Tur bija minēts bez 10 divi, 20 pār diviem, trijos un 20 pār trijos. Es to nevaru izskaidrot. Es nevaru izskaidrot, kāpēc Interpol to nav pamanījis. Vairāk kā trīs gadi ir pagājuši. Neviens no maniem jautājumiem nav atbildēts. Ne uz vienu no, no šiem jautājumiem. Kāpēc varas iestādēm ir tik grūti pierādīt, ka mans bērns ir miris? Tam taču būtu jābūt viegli. Policijas atbilde, manuprāt, ir eh, neskaidra, teiksim, tas vēl tā maigi sakot. Izmeklēšana beidzās ar izziņu no policijas, kur tiek citēts slimnīcas ziņojums ar autopsijas rezultātiem, bet eh, vai tas ir autentisks, to neviens nav pārbaudījis. Viens vienkārši tiek pieņemts. Šobrīd eh, mana lieta eh, ir Lakarunjas tiesā un slēgta kopš pagājušā gada septembra. Man nav ne jausmas, kad mana iesēktā apelācija tiks izskatīta. Es gaidu jau 12 mēnešus. Un nav nekādu ziņu. Mana lieta jau trīs reizes ir tikusi slēgta. Katru reizi, kad tas tā notiek, tas notiek aizvien ātrāk, aizvien īsāks laiks paiet un aizvien ilgāk vajag, lai to atkal atvērtu. Katru reizi man ir trīs dienas apelācijas iesniegšanai par tiesas lēmumu. kas man rada milzīgas grūtības, ir īpaši, ja dzīvo citā valstī. Bet mēs to darām, mēs tiekam galā. Apvienotās karalists iestādes un arī komisijas atbilde ir bijusi vienkārši pārsūtīt mani pie dažādām brīvprātīgo platformām Spānijā, kurām nav nekāda juridiska status. Es neapšaubu, ka viņi dara labu, bet apvienotā kraustē viņi man nevar palīdzēt. Kā tas ir iespējams, ka tas ir vienīgais risinājums, kas tiek piedāvāts tik nopietnu noziegumu gadījumā? Ir ļoti svarīgi izgaismot šīs lietas ne tikai manā lietā, bet arī daudziem citiem Spānijā. Es domāju, ka tur ir runa par aptuveni 1500 ziņotiem noziegumiem par bērniem, kas nolaupīti pēc dzemdībām. Mums ir nepieciešams atbildes mūsu ģimenēm un taisnīgumam vēlos dzirdēt arī no citiem Eiropas pilsoņiem, vai viņi ir pazaudējuši pēdiņās savu bērnu. Bet mums ir jābeidz runāt par bērnu pazaudēšanu. Es nepazaudēju savu bērnu. Es nebiju tik nevīžīga, ne, ne, bezrūpīga. Man atņēma bērnu un man meloja, ka mans bērns ir miris. Man pat uh, neļāva meklēt savu uh, bērnu, jo neviens taču nemeklē mirušu bērnu. Līdz ar to es iesniedzu apelāciju un uh, gaidu no komitejas kādas atbildes, vai vismaz sniegt atbalstu man un citiem līdzīgiem gadījumiem. Jo dzīvot ar šo situāciju, neredzot nekādu galu, ir ļoti grūti ne tikai man, bet arī maniem pārējiem bērniem. Ir ja nepieciešams milzīgs laika apjoms, laiks, kas ir nepieciešams maniem pārējiem bērniem. Vēl lietas, kas tika pieminēts, daudz ir cilvēki, kas var sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, bet viņi noveco, viņi kļūst aizvien vecāki. Šī kavēšanās veikt izmeklēšanu vienkārši ir nepieņemams, jo tad, kad šie cilvēki vairs nebūs mūsu vidū, nebūs atrodams arī atbildes. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies arī komitejas vārdā jums! Un man tiešām ir jāsaka atzinība par šo drosmi ceļot šurp, atvērt savu sirdi. Tas ir pārāk aizkustinoši mums visiem, tik tiešām. Kaut arī tas ir ļoti šausminoši rast kādu konstruktīvu izēju no šīs situācijas, bet mēs jums jūtam līdzi, jums visiem. Un es domāju, ka es to varu teikt visu klātesošo vārdā. Tagad man jādod eh, vārds komisijai, Kristēlē Merkāver Korderas. Paldies, priekšsarētāji. Turpināšu savu uzrunu spāniski. Um, la, la Komisija atzīst to, ka šeit izklāstīties fakti ir ļoti smagi un vēlas pateikties eh, lūgumrakstiesniedzējiem par. Uh, Eh, par drosmi un paveikto. Šeit ir runa par smagiem noziegumiem pret eh, cilvēku tiesībām un pamatiesībām, un jau 2012. gadā komisija izteicās par iesniedzēju eh, situāciju. Un tomēr, ka nespēs komiteja rīkoties šajā sakarā ne, nav tiesa, ka ne, kas netiktu da, ticis darīts. Ir un, diemžēl, Eh, situācija ir tāda, ka šobrīd Eiropas komisija nevar rīkoties. Tomēr eh, komisija vēlreiz grib eh, norādīt uz to, ka tā nespēja rīkoties, pirmkārt tāpēc, ka, bet norādīt, ka pirmkārt ir cilvēktiesību harta, kas atspoguļo tās vērtības, uz kurām Eiropa ir balstīta, ka otrkārt ir atspoguļotas tās vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienības, kas jārespektē dalībvalstīs. valstīs un hartas eh, noteikumi ir piemērojami tad, kad ir dalība valsts pārkāpums. Šeit ir runa par pilsoniskajām un ģimenes tiesībām, kas pagaidām netiek regulēta ar Eiropas noteikumiem, taisa skaitā regula Brisele 2. Tie paši principi, diemžēl, tiek uh, piemēroti tādi, kad komisija var vērsties pie Spānijas tiesu sistēmas, jo šī, šajā gadījumā ir jābūt Eiropas tiesību pārkāpumam, un tas attiecas uz iespējamiem gad, cilvēktiešniecības gadījumiem, nosauktie gadījumiem atbilst datumiem, kad Spānijai vai gan vajadzēja transponēt direktīvu cīņai pret til, eh, cilvēku tirzniecību, bet, tas, bet datumi ir pirms 2013. Eh, gada, kad Spānijā vajadzēja šo direktīvu transponēt. Tāpēc komisija nevar rīkoties šajos gadījumos un tāpēc vēlreiz ir jāatkārto, ka attiecībā uz nacionālajiem lēmējiestādēm, eh, kā ka tām piekrīt rīkoties eh, izmeklēšanas un krimināla vajāšanas gadījumā. Taču tas nenozīmē, ka nebūtu bijus eh, pārkāpums. Tas nenozīmē, ka nebūtu noticis cilvēktiesību pārkāpums. Eh, Spānijas lēmēju iestādēm ir valstiskas un starptautiskas apņemšanās rīkoties uh, un tām ir visas tiesības svērsties pie eh, cilvēktiesība aizstāvības eh, Strasbūrā, balstoties uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Paldies! Thank you very much! Paldies, saka priekšsarētāji! Jā, ir grūti, tiešām grūti mums visiem. Un tagad es došu vārdu kolēģiem. Keitons Dālings, kundze, pirmā. Paldies! vienkārši šausmināja šī, šos lūgumu rakstus lasot eh, vecāku piedzīvotais. Īpaši mani šokēja fakts, ka netika veikta izmeklēšana lielākajā daļā šo gadījumu. Tas tāda otrreizēja spīdzināšana savā ziņā vecākiem, jo, kā, kā jau Rūts sacīja, tas tikai paildzina sāpes un zaudējumu sāpes un neziņu par to, kas ir noticis. Un man ir jāsaka, mums ir jādara vairāk nekā tikai komisija, tas, ko komisija ierosina savā re rekomendācijās. Tagad esmu šeit kopš vēlēšanām tikai pēdējām. Ir bijuši lūgumraksti, kurus mēs esam atstājuši aktīvus un kas ir vēlāk saistīti ar e, pamatiesību hārtu. Un cilvēki ir uzskatījuši, ka šī ir e, pēdējā iespēja cilvēkiem, jo e, tie nav varējuši neko sasniegt citā veidā. Un šis varētu būt tāda pati situācija. Manuprāt, šeit ir Eiropas dimensija. Te ir iesaistīta arī vecāki no citām valstīm, principā britu pilsonis bērns ir nozakts Spāņu eh, slimnīcā, un tas rada manā izpratnē vispār starptautisku aspektu. Nu, komisija nevar eh, izmeklēt krimināllietas, saprotu. Bet mēs neignorētu cilvēktirzniecības jautājumu Eh, ja tas attiektos uz pieaugušajiem, mums nevajadzētu ignorēt eh, cilvēktirzniecības jautājumu arī, ja runa ir par jaundzimušiem. Vēl viena lieta, kas man eh, šķiet ļoti svarīga. Tāda, ka nu, izklausās vienkārši neticami, ka pierādījums loks gulstās uz cietušajiem, uz vecākiem, saskaroties ar pilnīgi uh, nēsošu izmeklēšanu Es arī vēlos pateikt, es tiešām atzinīgi vērtēju cilvēks, kuri bija pietiekami drosmīgi, lai ierastos šeit un paskaidrotu, kas īsti ir noticis. Tas ir ļoti drosmīgi no jūsu puses un tas ir jānovērtē. Un man ir pāris ierosinājumu tam, ko mēs varētu darīt, eh, lai izrādītu solidaritāti šiem vecākiem. Viena lieta, ko mēs varētu darīt, ir eh, rakstīt eh, vēstuli Spānijas ministram attiecībā uz šiem lūgumrakstiem, pieliekot tos pielikumā, prasot pienācīgu izmeklēšanu šajos gadījumos. Kā Britu deputāte, es teiktu, ka tā, to darīs noteikti Britu deputāte Rūts Applebee gadījumā. Mēs prasīsim Spānijas valdībai atbildēt par to, kā ir notikusi izmeklēšana. Mēs, manuprāt, tikko izveidojām eh, darba grupu par bērnu tiesībām, un tur bija vairāk jautājumi šeit, kur varētu lūgt eh, šo darba grupu izpētīt, vai nav iespējams veikt kādas papildu darbības, lai atbalstītu šos vecākus. Es labi apzinos, ka lūguma rakstu komiteja gan arī nekad nav pirmā vieta, kur griezties cilvēkiem, kas saskarās ar šādām citām problēmām. Parasti tā ir pēdējā vieta jau. Ņemot vērā šīs eh, lietas apjomu un cik maz ir zināms, un mums pat nav zināms, cik citu upuru varētu būt arī citās valstīs Eiropā. Ruta ir no apvienotās karalists, un ir daudzi citi vēl apvienotāji karalistē, kas varbūt nevēlas publiski runāt par šo lietu, varbūt arī citās valstīs tāda ir. Uh, šāda cilvēku pazušana, vai kā nu mēs to saucam, ir notikusi tā skaitā arī salīdzinoši nesen, 90. gada sākumā, kā piemērs. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams parādīt šīs lietas, izdarīt spiedienu Spānijas valdību, veikt eh, nepieciešamo izmeklēšanas pienācīgi apmērā, lai neturpinātu šī vecāks spīdzināšana. Kapezon kundze. Senjora prezidenta. Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pateikties iesniedzējiem par drosmi un norādīt uz šo bēdīgo realitāti. Tāpat domāju, ka šis jau ir liels solis uz priekšu un uh, līdz šim tomēr pietrūkst um, garantijas uzzināt taisnību. Es domāju, ka eh, iesniedzēji, kur ierodas eh, galvenokārt nevis tāpēc, lai runātu emocionāli, bet lai izmantotu savas tiesības, noskaidrot taisnību. Un tās ir pamattiesība, viena no pamattiesībām, ko es un domāju, ka šī ir vieta, kur par to runāt. Ir runa par vairāk nekā 300 tūkstošiem nolaupītu bērnu, bet Spānijā nav nekviena oficiāla reģistra, kas varētu uh, precīzi izvērtēt šīs problēmas apjomu. Mums ir pienākums un nepieciešamība nodrošināt institucionālo sadarbību, pat ja mums eh, to eh, pieprasītu sadarbību no katoļu baznīcas, no eh, dzimtsarakstu iestādēm, lai varētu palīdzēt tiesu darbā, jo ir fakts, ka ļoti daudz informācijas ir akti, akti, eh, arhivētas, un problēma ir tā, ka eh, nereti pietrūkst pierādījumu. Taču tiek Mums netiek lūgts nē, nē, neraudāt kopā ar viņiem, nepaust nožēlu, bet vienkārši lūgts eh, nodrošināt, izmantot savas tiesības. Ir, mēs varam uzskatīt to par pārkāpumu, ja netiek nodrošināta piekļuva arhīviem un reģistriem. Uh, Un tas var būt pārkāpums no informācijas puses un adekvātas procedūras puses. Tāpat arī komi mūsu komiteja varētu uh, lūgt jūrī sagatavot atzinumu, vai šeit ir runa par pamat tiesībām un vai ir uh, juridiskas garantijas veikt izmeklēšanu. Domāju, ka jūrī varētu uh, sagatavot e, ziņojumu par e, to, lai redzētu, vai šiem cilvēkiem ir garantijas izmantot savas tiesības. Un kā jau kolēģis sacīja pirmīt, šeit būtu darba lauks izvei dotajai darba grupai par bērnu tiesībām Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs nevaram palaist šo gadījumu garām. Tas ir jāskat šajā darba grupā un jāsagatavos mūsu secinājumi. Es, protams, atbalstu tos jūtīgos punktus, kurus jūs paudāt, bet uzskatu, ka jums ir jāpieprasa savu tiesību iespējas izmantot savas tiesības, un tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Turklāt, ņemot vērā periodu, kad notika šie gadījumi, un eh, to, ka dažkārt bērnu nolaupīšanā tika izmantoti morāli Eh, rakstura iegānas tika bērnam būtu labāk tanī ģimenē, nevis citā ģimenē, bet ir ikvienam tiesības piemērot savas tiesības. Paldies! Thank you very much, and now I need to put the clock. Paldies, un tagad man atkal jāieslēdz pulksten divas minūtes maksimums. Nārta kungs. Hay veces que uno se siente dažkārt mēs jūtamies apkaunoti dēļ mūsu pašu e, valdībām, un tas ir mans gadījums. Neatkarīgi, vai valdība ir kreisā vai labējā, un esmu gandarīts, ka šodien mēs visi piekrītam tam, ka ir e, jāpieprasa no Spānijas lēmēju iestādēm e, atbilde pār tiem kaut tik bū, bāzisku jautājumu kā tiesības uz informāciju. Un es domāju, ka šeit ir pilnīgi skaidrs, ka personas, kas jūtas kā upuri tiesības, neierobežotā veidā uzzināt savus dzimšanas arhīvu datus un apstākļus. Un pie šiem trim lūgumrakstiem es iekļautu ceturto, kas iekļauj bīskapu konferenci un attiecas uz biskapu konferenci, ka reliģiskie pārstāvi galvenokārt tās bija mūķenes un lai un kuriem ir tiesības eh, nerunāt eh, tiesas priekšā bet viņām ir jāpakļauj savām institūcijām, lai eh, eh, tiktu nodrošināta minimālā ētika un lai viņi atzītu notikušo. Kristieši saka, ka ir eh, ticība, cerība un žēlsirdība, trīs pamatvērtības, ir ceturtā. Tikt atbrīvoties no uh, liekulības. Un, ja Vatikāns svētais krēsls, kas nemaz nav tik svēts, vēlreiz caur vēstuli e, e, tiek e, sasauc bīskapu konferences, tad viņiem būs jārīkojas un viņi nevarēs izmantot svētās liekulības masku. Beatrice, please. Beatrisa vārds eh, jums paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem lūgumu rakstu iesniedzējiem par eh, šo drosmes un rezistences stundu un eh, skaidrību par to, ka jāpanāk taisnīgums. Komisijas pārstāve mums norādīja, ka um, Mēs saskarāmies šeit ar cilvēku tiesību pārkāpumu upuriem, šeit ir cilvēka um, tirzniecība un uh, Citi pārkāpumi šie gadījumi kļūst zinām, tie ir jāizmeklē. Man nav nekādu šaubu, ka jāpatur šie lūgumraksti atvērti līdz brīdim, kad viss tiek noskaidrots. Turklāt nav skaidrs, vai ir spērti pietiekami dod eh, soļi Spānijā. Turklāt tas nav pārsteidzoši, ka um, arī no 13. gada mana partija jau ir veikusi iniciatīvas eh, Spānijas parlamentā, lai šos gadījumus varētu izmeklēt, lai būtu sadarbība ar baznīcu, ar medicīniskiem, reliģiskiem arhīviem, bet tāpat arī jāatzīst, ka uh, Nesen tieslietu ministrs ziņoja par vairākiem pasākumiem, kas būtu koordinējošā prokurora iz, posteņa izveide, e, pasākumi e, parlamentā un tā tālāk, bet papildus tam arī mēs varam darīt un komi. E, te jāatgādina tas, kā mēs vēlamies pārskatīt. Si, pamatiesību hartas 51. panta tvērumu un apjomu. E, pilnīgi skaidrs, ka mēs varam e, uzrunāt attiecīgās instances, lai vēl jau vairāk grupa, eh, kas ir mūsu komitejā izveidota, varētu sekot šiem jautājumiem, un pamatiesību hartas interpretācija ir būtiska tad, kad mēs saskaramies ar skaidriem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, jo eh, tas ietilpst mūsu kompetencija, tāpēc mēs esam šeit. Paldies! Paldies, Marijas kungs! Priekšsēdētājs kundze! vēlos uzklausīt citus kolēģus no Spānijas un vēlos uzstāties pēc tam. Mrs. Albiol. Albiol kundze. Gracias. Paldies! Pirmkārt vēlos pateikties lūgumu rakstu iesniedzējiem par Eh, paveikto darbu, lai denoncētu šos noziegumus. Es gribētu pasvītrot to nesodāmību, kāda Spānijas valstī valdība. Valsts ir atteikusies eh, izmeklēt, jo tika iesa bija iesaistīta katoliskā hierarhija. Uh, un nav tikuši piešķirti līdzekļi izmeklēšanai, kā to norādīja lūguma rakstu iesniedzēģi un iesniedzēģis. Turklāt jānorāda, ka bērnu nolaupīšana bija represijas veids pret republikāņiem diktatūras laikā, pēc tam tas pārveidojās par tirzniecības veidu, un uh, to varēja izmantot ģimenes tuvās attiecībās ar Franko režīmu. Tas notika tā, ka sievietes dzemdēja slimnīcās, pēc tam viņām tika teikts, ka bērns ir miris, un patiesībā bērns nokļuva citā ģimenē. Un tas bija tirzniecības un noziedzības veids. Tajā laikā ir skaidrs, ka upuriem ir tiesības uz taisnību, un taisnīgumu. Bērniem ir tiesības zināt, kas ir viņu vecāki, un vecākiem ir tiesības, e, kur atrodas viņu bērni, un viņiem tiesības uz taisnīgumu, un lai vainīgie un sabiedrotie tiktu tiesāti. Un pilnīgi skaidrs, ka tāda, kāda Spānijas valsts slēpa un noliedz, atteicās veikt izmeklēšanu Eiropas komisija ir jārīkojas. Es domāju, ka nav pietiekama komisijas komisijas atbildi, jo pat ja komisija pati atzīst to, ka mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem un noziegumiem, pilnīgi skaidrs, ka tā ir jāizveido mehānismi, lai varētu rīkoties un nevar atsaukties uz valsti, kad tā ir valsts, kas ir uzgriezusi muguri un pieļāvusi šo nesodāmību. Gadu gaitā, kā jau es sacīju, tikta mēģināts slēpt un aizsargāt vainīgos, un es domāju, ka ir laiks arī, lai Eiropas parlaments eh, eh, ķertos pie lietas. Lūguma rakstu iesniedzēja prasības ir ļoti skaidras - atvērt baznīcas arhīvus, atzīt upura statusu, eh, nodrošināt dokumentālos pierādījumus no slimnīcu puses, neatkarīgus ģenētiskos materiālus Uh, neatkarīgu ekspertīzi ģenētiskiem materiāliem, tie ir to prasa lūguma rakstu iesniedzēji. Turklāt, tā kā šeit ir runa par Eiropas tēmātu, otrkārt, tā kā, un tas jau izskanēja šeit, vairāki no šiem bērniem nav palikuši Spānijā, gribu vēl pievienot vēl vienu jautājumu, atvainojiet, man šķiet, ka visiem deputātiem e, komitejā ir vienādas tiesības e, uzrunas laiku. Ja vieniem ir lielāks, e, ja vieni var runāt vairāk, tad es arī gribu izmantot tādas pašas tiesības. Turklāt mēs goja grupa pieprasījām šī jautājuma apspriešanu lūgumrakstu komitejā pat ja vairāki gribēja, lai šīs debates tiktu slēgtas. Tūlīt beigšu, bet vēl divas domas. Manuprāt, ka lūguma rakstu komitejā mums kaut kas ir jādara. Domāju, ka šo tematu varētu skatīt bērnu, zēnu un meiteņu tiesību grupā, kas tika izveidota, sakarunātāja, un arī lai tiktu īstenoti visi mehānismi no valsts puses, ko pieprasa lūguma rakstu iesniedzēji un iesniedzējas sakarunātāja. Rosa, the floor is yours. Sí, muchas gracias. Paldies. Pirmkārt, vēlos sveikt visus lūgumrakstu iesniedzējus un arī pateikties par ļoti aizkustinošo izklāstu. Mēs esam e, sašutuši par šiem gadījumiem un redzot notiekošo un šo uh, lielo skaitu ar gadījumiem, kas nevar būt sagadīšanās, un šķiet, ka Spānijā 70. un 80. un 90. gados notika šādas lietas. Es eh, lūdzu no Spānijas valdības eh, atskaitu par paveikto. Es eh, tāpēc negribu, neesmu šeit teikt, ka Spānijas valdība ko slēpj. Pīr, mā uzstāšanās no sociālistu valdību puses 11. gada februārī visi piekrita uh, darbības plānam, kāda, kāds plāns tas bija. Pirmkārt, sadarboties ar prokuratūru, izveidot īpašu prokuratūrā matu struktūru, lai visiem prokuroriem būtu rīcības modelis, uh, Eh, asociācija izveidošana, administratīvās dokumentācijas dienesta izveidošana, eh, tieslietu, iekšlietu un veselības ministrijas darba grupu izveidošana. Tāpat eh, protokola sadarbībā ar Nacionālo toksikoloģijas institūtu risināt datu aizsardzības jautājumu, izveidot failu sistēmu, uh, Eh, DNS profilu sistēmu, ģenētisko profilu sistēmu, iespējams, ka tas nav pietiekami, bet gan sociālistu, gan tautas partijas um, valdībā ir darījusi visu, ko varēja un iespējams, kā var darīt vēl vairāk, un ir gatavi un iesaistīti sniegt palīdzību. Es, uh, uh, Eh, domāju, ka tam viss piekritīs. Kādi šķēršļi ir eh, bijuši? Daudz DNS pierādījumu nav iespiegūstami, jo ir pagājis ilgs laiks. Eh, dažkārt nav iespējams akreditēt kādu faktu, piemēram, uh, dzemdību liecinieku nāves faktu. Es saprotu arī, kādas grūtības ir komisijai, jo ja mēs varam darīt visu, ko mēs varam, ja lūguma rakstu komiteja ir instruments, lai varētu pieprasīt, lūgt un skaidrot eh, patiesību, tad es eh, esmu pilnībā par to, ka šis lūgumraksts ir jāpatur atvērts un mums ir jāturpina to virzīt, lai mēs nonāktu līdz skaidrībai. No. Paldies! Pitēras eh, kundze un pēc tam Marijas kungs debašu noslēgumā. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Tautas partija šo lūgus, lūgumu raksts par bērnu tiesībām vērtē ļoti augstu. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc mēs eh, iepazināmies ar visām, visiem 11 lūgumu rakstiem. Sākumā biju šokēta Visi šī lūguma rakstī ir eh, attiecībā uz bērnu nolaupīšanu no slimnīcām. Tad šeit bija 65, 83 eh, gadā. Tie būtu pieauguši cilvēki šobrīd. Visi lūguma raksti bija sā, iesniegti sākot no 2011. gada. Diemžēl šā, šādi gadījumi nebija man zinām, es tāpēc meklēju detalizētu informāciju. Ir aplēsts, ka starp 1940. un 1990. gadu iespējams ne mazāk kā 200 tūkstoši vai 300 tūkstoši bērnu ir nolaupīti. Pirms diviem gadiem mums jau bija vairāk kā 2000 oficiālu sūdzību. 2012. gadā tika veist 39 ekshumācijas, 3 kapvietas ir bijušas tukšas. Tas tas, ko es noskaidroju. Daži no cilvēkiem, kas ir vainīgi šajos eh, šausmošos noziegumos, jau ir identificēti. Vienu no tiem eh, bija paredzēts tiesā, bet viņš mīra eh, nedēļu pirms tiesas prāvas vienā no Madrids slimnīcām, kas bija īpaši bieži. Ehm, pazīstama ar šiem noziegumiem. Viens no ārstiem joprojām strādā, viņam bija 79 gadi. Daži pārkāpēji ir e, identificēti, bet šie šausminošie no, no, noziegumi ir turpinājušies. Mēs nevaram izskatīt e, visus šos e, lūgumrakstus. Noziedzības apmērs ir milzīgs, un tas nav īsti mūsu atbildības jomā, kā to komisija norādīja. Tomēr pastāv liela iespēja, ka mēs saņemsim e, milzīgi daudzumu šādu veidu lūgumu rakstu. Varbūt mums jāsazinās ar Spānijas varas iestādēm un jālūdz Spānijas valdību informēt mūs, vai notiek izmeklēšana. Visām šīm lietām ir līdzīgas e, lietas. Visi sūdzas, kā varas iestādes nevēlas uzsākt izmeklēšanu. Un tur, kur tā tiek uzsākt, ātri tiek izbeigta. Es zinu, ka tas ir grūti, daudz gadu ir pagājuši, bet mēs esam dzirdējuši un pieredzējuši milzīgu progresu medicīnā. Daudz, kas tagad ir iespējams, un Spānijas valdībai jādara viss iespējamais, lai šīs lietas izmeklētu. Kas attiecas uz mūsu komiteju, es neredzu šeit, ko mēs daudz varētu darīt, bet viena lieta, ko mēs varētu darīt, ir sazināties ar valdību, uh, informēt viņus par to, kā pie mums ir vērsušies ar šīm lietām un e, sacīt, ka mēs gaidām e, aizvien lielāku lūgumu rakstu skaitu par šiem jautājumiem. Līdz ar to tas ir tikai dabiski, ka e, valdībai būtu jāpievērš lielāku uzmanību šo lietu izskaidrojumā. Paldies, Pītēras kundze, Marijas kundze. Jā, broidrē. Priekšstādātājs kundze, es lūdzu izteikties kā pēdējais, jo vēlējos uzklausīt uh, galvenokārt kolēģis no Spānijas, jo es esmu šokēts ar to, ko esmu dzirdējis. Sākumā e, es nesapratu, kāpēc tas bija noticis tā, kā notika. Kas tam bija par cēloni? Vai vienkārši runa par uh, par tirzniecību vai zādzību, ir šāda veida sūdzības daudzās valstīs, bet šeit tas izskatās pēc sistemātiskas noziedzības. Ja ir runa par 300 tūkstošiem šādu lietu, tad acīm redzot, šis temats ir uzmanības vērts, un kad es tajā klausījos, tad uh, acs priekšā es redzēju aizlīdzam, aizlīdam Spānijas vēsturi, jo tā bija Eh, Spānijas valsts prakse bija skaidrs, ka bija iejaukt arī eh, katoļu baznīca un Franko režīms. Tagad izskatās, ka ir runa par dažiem faktiem, kas no juridiskā viedokļa ir jocīgi. Grieķijā mēs uzskatām, ka cilvēks ir dzīvs no tā brīža, kad uh, bērns eh, ir piedzimis dzīves. Arī tad, ja viņš tikai minūti ir nodzīvojis, ieraudājis, tad tiek uzskatīts, ka tas ir dzīves organisms, cilvēks, un viņš, eh, viņam ir tiesības. Arī tad, ja viņš nomirst, eh, viņš tiek uzskatīts par tādu, kas ir dzīvojis. Bet Spānijā bērns, kas nomirst 24 stundu laikā pēc dzimšanas, netiek uzskatīts par cilvēku bērnu, bet par, par kaut ko, kas ir it kā nav bijis, tad nepārprotam ir jā, jāmaina šie noteikumi. Jo skaidrs, ka šīs bērnu zādzības notika 24 stundu laikā, un tad tika uzskatīts, ka tie bērni ir miruši 23 stundu laikā pēc dzimšanas, tātad viņi nebija vispār cilvēki, un tātad spēkā bija tāda procedūra, ka pavisam citādi skaidrs, ka tā ir tāda uh, apzināta rīci, mēs redzam, ka. Uh, baznīca negrib pavērt savus arhīvus, ka eh, mūķenes eh, negrib liecināt skaidrs, eh, ka nav arī pietiekošu līdzekļu, lai it kā īstenotu izmeklēšanu. Tātad tas ir vesela noziedzīgu rīcību ķēde, jo skaidrs, ka Eh, ka eh, pie vainas bija arī eh, pilsoņu kārs. Es jums to saku tāpēc, ka arī apmēram 50. gados Grieķijā tūlīt pēc pilsoņu kāra bija ļoti daudz gadījumu, kad bērni pazuda. Pā, Un patiesībā šie bērni nonāca nelegālā adopcijā, bieži vien pat ASV. Tad skaidrs, ka šī, šis temats ir ļoti svarīgs un man acis priekšā aizlidē visa Spānijas vēsture. Uh, kāds tad būtu risinājums? Dosimies faktu izmeklēšanas misijā Spānijā nākošajā pusgadā. Mēs par to jau esam runājuši. Es nezinu, vai šis būs viens no temats, ar kur nodarbosimies. Otkārt ir. Uh, Eh, elementi. Eh, esam dzirdējuši arī uh, eh, sievieti, kas stāstīja par savu pieredzi Spānijā, ka viņa zaudēja, ka viņai tik nolaupīts bērns un viņa ir Lielbritānijas pilsoni. Tātad te ir runa par Eiropas Savienības pilsoņu uh, tiesības. Tātad, Treškārt ir runa par pamatiesībām, par to jau arī tik runāts. Ceturkārt runa par caurskatāmību Tālāk uh, piekļuve uh, ties, tiesiskai aizsardzībai. Es domāju, ka šo, uh, šos lūguma rakstus ir jāslēdz. Komisija te nav taisnība. Ir jāizskata, kas tur noticis. Mums arī jāmeklē, jā, jā, jāpalīdz izmeklēšanai. Mums jāpalīdz Spānijai, eh, lai šiem Spānijas pilsoņiem, lai viņi būtu spēcīgāki. Es tulīt arī beigšu savu sāšanu. Skaidrs, ka tam eh, nav tieši saikni tikai pagāt. Mums jāskatās analītiski, par ko te ir runa, jo Spānijas valstī ir jāizteno izmeklēšana un šiem cilvēkiem jāuzina na, patiesību. Jo tā kā šeit ir notikusi bērnu zādzība, tad tas nepārprotam ir noziegums, un tas ir jāizmeklē. Paldies! Now, is... Tagad tiešām būs ļoti grūti noslēgt šo tematu, bet es saprotu, ka visi kolēģi vēlas, lai šie lūguma raksti palikt atvērti, atklāti, un mēs Nos nosūtīsim šodien izveidotajai darba grupai par bērntiesībām. Visus šos lūgumraks nosūtīsim šai grupai. Un es pati uzskatu, ka tas ir eh, ievērības vērts, ka Rafaels Katalā ties, tieslietu ministrs jūnijā šogad atzina, ka citēju, tā ir personīga sociālā drāma cilvēkiem. Un viņš atkārtoja valsts apņemšanos sadarboties nevalstiskajām organizācijām, lai atvieglot piekļuvi informācijai. Viņš paziņoja tajā diena, ka 600 zaktu jaundzimušo uh, faili vēl bija atklāti. Tad jūnijā 2015. gadā, dažas nedēļas vēlāk, plenārsēdi noraidīja rezolūcijas priekšlikumu, kurā tika pieprasīts, lai valsts pieņemtu veselu virkni pasākumu, iekļaujot arī izmeklēšanas komiteju Spānijā, kuras uzdevums būtu izveidot DNS datu bāzi, pieļaujot juridisku uh, Uh, juridiska atbalsta tiesības cilvēkiem, kam bērni bija nozakt. Tas notiks panī mani pārsteidz, ka kas tāds notika nevis ar ministru rokām, bet gan plenārsēdē. Plenārsēdē šis balsojums tika noraidīts. Ko mēs varētu darīt? Mēs to varētu nosūtīt mūsu darba grupai, nosūtīsim vēstuli Spānijas valdībai, kurā tiks izklāstīts tas, kas šodien šeit izskanē, un mēs mudināsim Spānijas valdības spērt nākošo soli, jo tas ir kas tāds, kur nepieciešama krimināla izmeklēšana un punkts. Un tas attiecas arī uz piekļuvi arhīviem, lai kādi arhīvi tie būtu, vai tie būtu baznīca arhīvi, vai slimnīcu arhīvi, vai eh, policijas iestāžu arhīvi. Tātad jānodrošina piekļuvi arhīviem, jāpaver arhīvi. Es uzskatu, tas ir tas, ko mēs varam darīt. Vai jums vēl ir kaut kas piebilstams? Es pilnīgi piekrītu Piekrītu vadībai, bet man juridisks jautājums būtu Spānija ir startautiska vienošanās ar Svēto krēslu, saskaļā ar kuru eh, baznīcas arhīvi ir aizsargāti, tāpēc ir daļa, kur Spānijas valsts nevar piekļūt. Tāpēc es sacīju, ka ir jānosūta vēstule uz Svēto krēslu, lai pieprasītu Spānijas biskapu konferencei sniegt neierobežotu piekļuvi baznīcas arhīviem, ko šobrīd aizsargā diplomātiskie e, e, noteikumi, un lai katoļu baznīca sniegtu visu informāciju par mūķeriem, kas pie bija klātdzemdībās, un lai varētu piekļūt šiem ļoti slēptajiem arhīviem. Spējams vēl atgriezīšu pēc minūtes, došu vārdu Salbionas kundzei un Kabizonas kundzei. Lai atbalstītu priekšlikumu nosūtītu vēstuli uz Vatikānu, pirmkārt un otrkārt, kad ir runa par lūgumu rakstu, mēs vienmēr atstājam lūgumrakstu iesniedzējiem un iesniedzējām iespēju izteikties. Un būtu ļoti labi dzirdēt eh, viņu sacīto attiecībā uz mūsu priekšlikumiem. Pēc divām minūtēm iet projām eh, tulki, deputāte Kabesona, ļoti īsi. Nav brīnums, ka nevajag brīnīties, ka tiek piedāvāts kaut kas, un tad, kad ir vairākā, eh, vairākums, tad šī pati grupa ir pretiniciatīva. Tāpēc mums vajadzētu saņemt informācijas skaidrību par. Tāpēc svarīgi ir ne tikai nosūtīt vēstuli Spānijas valdībai, jo zinu, kas notiks, bet ir cieši jāsako un jālūdz komisijai sekotam, vai tiek garantētas eh, tiesības uz informāciju. Okay, Jā, man jāatzīst, ka šobrīd mm, Atona kungs nedodaties prom. Es, kā šīs komitejas priekšsēdētāji, jūtos Nu, šī ir pirmā reize, kad kāds ir lūdzis man nosūtīt vēstuli šīs Eiropas institūcijas vārdā uz Vatikānu. Un mm, tas tā jūtos mazliet apjekurs. Taču ko mēs varētu darīt? Vēstulē Spānijas valdībai mēs varētu lūgt, lai tā valdība rīkoja šādi. Šī institūcija ir reliģijas ziņā neitrālu, un man būtu mazliet grūti rīkoties tā, kā jūs pieprasat. Nē, lūdzu, nepieprasiet iespēju izteikties. Nē, nē, jebkurā gadē tas vairs nelīdzēs. Tātad, vai mēs šobrīd varētu rīkoties tā? Mēs nosūtīsim vēstules, par kurām bija runa, bet mēs paldīsim bāžas, kā šeit izskanēja, norād, uh, ie, iekļaujot arī to, kas tik minēts, ka baznīcas pārstāvjiem tiesības uh, klusēt, uh, lai Granādas, die, Granādas diocēze vai bīskaps varētu divpusējā, divpusēji šīs lietas atrisināt. Jums nepieciešama pilnīga caurskatāmība. Un tad mēs varētu šai vēstulē piebilst, jo pāvests pats Mārijas kungs saka šī starptautiska uh, statusa valsts Vatikāns. Tātad mums visam skaidri jāsaka pāvas. Viņš ir pāvas, ir atklāt teicis, ka viņš vēlas caurskatāmību un viņš veicina caurskatāmību attiecībā uz visu, ko ir padarījusi, izdarījusi um, baznīca. Tātad mēs varētu atsaukties uz šo viņu paziņojumu un lūksim, lai valdība varas iestāde, iestādes uh, šo šo lietu pārunā ar Vatikānu. Mums pavisam drīz jau dosies prom tūki aknē, saka priekšstādātāji, viņi vēl strādās dažas minūtes. Vai mēs šādi varam rīkoties, kolēģi? Es tā saprotu, ka jā. Okay, we'll... Labi. Mārijas kungs, diplomātiskajām misēm mēs varētu uzrunāt pāvestu, jo baznīcai ir starptautis status. Te nav runa par reliģiju. Uh, Līdz ar to mēs varam viņam nosūtīt šo vēstuli, kuru ierosinā nosūtīt mūsu kolēģi. Marijas kungs saka, priekš tev viņš pat varētu mani uzaicināt uz audienci. Marijas kungs saka, jā, es, es zinu, jūs tas tā atteist. Priekšsēdētāji, tā tad es zinu, ka jums lūguma rakstu e, iesniedzējiem ir šī pieredze, jūs saprotat, ka mēs uh, Eh, esam jūsu pusī, ka mēs iestājāmies par taisnīgumu, caurskatāmību, par jūsu prasībām un arī līdzjūtību. Tagad mm, došu vārdu jums uz minūti, jo jūs pirms tam ļoti ilgi runājāt. Lūdzu. Vienīgais, ko vēlos sacīt, paldies. Liels paldies. Esmu šodien saņēmusi vairāk nekā man izdevās panākt trīs gadu laikā. Milzīgs paldies! Now, Priekšsēdētāji, un tagad kolēģi, liels paldies par ļoti garu darba dienu. Es domāju, ka jūs esat pelnījuši ļoti labas vakariņas šovakar.